I think we can start. Labrīt, sāksim. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Godātie kolēģi, kolēģis dāmas un kungi. Man ir prieks jūs redzēt šajā gadā. Pirmo reizi, un tad ir vēl laimīgu jauno gadu, lai jums turas veselība, lai izdodas, lai veiksmi panākumi un uh, veiksmīga darbība šeit Eiros parlamentā. Nu tā, ka šo sanāksmi atklāja pagaidu priekšsēdētājs, un uh, tad uh, pēc reglamenta tas ir persona, kas vadīja pēdējo iepriekšējo sanāksmi. Un man tā gadījās, un līdz to mums pirmais uzdevums šobrīd ir ievēlēt priekšsēdētāju un viņa vietniekus. Līdz to sākam sēdi. Un man ir sekojošs paziņojums. Tagad sekos priekšsēdētāja vēlēšanas un četru priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšana saskaņā ar reglamentu punktu. Tātad sekam priekšsēdētāja vēlēšana un pēc tam sekos vietnieku vēlēšanas. Jums jau ir zinām kandidāti un ir nepieciešama viena trešdaļa klātbūtnes, komitejas locekļu klātbūtne. Tāds ir. Un tiem jābūt ir. Un Julija Pitera aizstādīs Katašinu un Tomaši kungs arī aizstās otru kolēģi, jo ir jānodrošina tātad pilntiesīgo locekļu un aizstājēju tad šis balans. Līdz to konstatējam, ka nepieciešams locekļu skaits ir ieradies, kvorums notiek, un līdz to varam ķerties pie priekšsādātā ievēlēšanas. Jā, paldies priekšsādātāji. Zaļo grupa vēlas izvirzīt Karī modelī. Paldies, vai būtu vēl citi priekšlikumi? Roberts Zīle, lūdzu. Uh, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu darbu iepriekšējos divu ar pusgadu laikā. Šajā komitejā es neizvērsītu nevienu citu kandidātu, bet ievērot Dehon sistēmu, ko mēs vienmēr arī komiteja ievērojuši. Tādēļ man tomēr būtu jautājums Teilora kungam, kādēļ zaļie ir mainījuši savas domas. Vai tas ir saistīts ar kādām izmaiņām zaļās pārtīs um, um, politikā? Galu galā mēs taču esam šeit sadarbojušies ilgus gadus. Mēs domājam, ka mēs esam pelnījuši būt atklāti viens pret otru. Ja es cik tomēr atceros, nu, tad tomēr šī bija savādā kārtība. Jū, lūdzu, jūs varat īsti atbildēt? Jā, kā es saprotu, tātad zaļo EEF grupai bija šīs uh, priekšsādātāja tiesības līdz šim, un tātad ir zaļie IIF e e grupa vienojās savā starpā, kā izvirza modelī kā uh, priekšsādātāju kandidātu. Es ceru, ka tas ir paskaidrojums. Tur īstenībā nav nekāds šāds zaļās politikas izmaiņas. Tas īstenībā ir reglamenta jautājums vai procedūras jautājums, kas, kam nav nekāda dziļāka politiskā pamatojuma. Labi, tā jautājums, Karīma Dēlī, jūs pieņemat savu izvirzīto kantūru. Jā, es pieņemu šo nomināciju. Labi, ja citu priekšlikumu nav, tad ar aplausiem, aklamāciju mēs arī varam apstiprināt priekšsēdētāju. Jā, aicinu jūs aplaudēt. Tad. Ja, herzlichen Glückwunsch, Karim Adeli, zu der erfolgreichen Wahl zum Vor. Apsveicu jūs ar stā, ies, jā, ap, apstiprināšanu amatā. Un pirms es eh, nododu jums arī sēdes vadību, es vēlos jums no savas puses arī novēlēt veiksmu panākums eh, vadot šo komiteju. Un kā iepriekšējais priekšsēdētājs, kas atvados no jums, es tagad arī vēlos tiešām arī pateikties par atbalstu, par labu sadarbību, ko mēs esam eh, nodrošinājuši eh, savstarpēji iepriekšējos divi ar pus gados. Paldies sekretariātam, paldies visiem darbiniekiem. Jūs eh, sniedzāt būtisku atbalstu mūsu darbā. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, īpaši koordinatoriem un arī politisko grupu uh, darbiniekiem. Un vēlos īpaši pateikties komisārai Bulčkundzei. Mēs esam ļoti labi un veiksmīgi sadarbojušies savā starpā un ar, arī visiem komitejas locekļiem. Jums ir bijuši neskaitāmas sarunas un ļoti laba sadarbība. Un paldies arī tūkiem. Tas nav vienmēr un tie paši zina, bet jūs kā komanda vienmēr esat spējuši mūs atbalstīt un palīdzēt. Paldies arī jums! Thank you. Es war mir eine große Freude, Vorsitzender dieses. Man personīgi tas bija liels gods un prieks vadīt šo transportā un turismu komiteju. Un domāju, ka mēs esam daudz ko sasnieguši. Piemēram, ļaujot atgādināt tikai, kā ceturtā dzelzceļa pakete mums izdevās to noslēgt, pie tā ļoti daudz strādājām. Varbūt arī pavisam īs e, un maz tāds priekšlikums, bet tas, kas arī, arī bija tieši e, dzelzceļa transportā tehniskā prasības. Tas mums tiešām izcili izdevās. Tāpat arī CEF un FC koridori arī šajos jautājumos mēs ļoti aktīvi strādājam. Pat ja mēs bijām sākotnēji kritiski nostās, nos, mūsu nostāja bija kritiski, mums tomēr izdevās arī šo 110 miljonus eiro atsevišķiem pāraumiem, kas ir veidojusies starp atsevišķām valstīm, tomēr atrast un uh, šos mazos kaut projektus iznot tas tagad darbosies turpmāko desmit gadu laikā, un tas tiešām apsveicami. Um, mums jānodrošina Eiropas attīstība, jānodrošina darba vieta aizstarbība, uh, aizsardzība un saglabāšana. Tas ir kopā ar lielajiem arī transporta politikas mēķiem, un tādēļ es ar tādu lielu prieku nododu savu samatu pilnvērs um, kolēģei Karimatēlī. Paldies jums visiem vēlreiz. Paldies. Jā, lūdzu, vēl jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, droši vien jums nebūs pārsteigums, bet tauts patīk iepriekšējās nedēļas laikā. Mēs ļoti lielu interesi sekojām notikumiem eh, zaļo EF grupā. Un, protams, arī jūsu personīgai situācijai. Kādā ziņā tāds partijas vārdā vēlos pateikties arī jums par jūsu darbu. Bet, nu, jūs jau, protams, nekur arī tādā ziņā nepazudīsiet. Jūs arī būsiet mūsu komitejas loceklis. Un paldies jums personīgi par jūsu darbu. Un esmu pārliecināts, ja kaut kur būs rādīsies kāds posma pārāvums, kaut kur nebūs attiecīgos dzelzceļa sliedas, vai trūks atbalsta nākotnes projektiem, mēs vienmēr zināsim, ko jūs varat paļauties, un jūs daudz lietas spēsit atrisināt. Paldies jums par līdzšino darbu un lai veids arī turpmāk. Mēs turpināsim savu darbu bez kavēšanās un, nu, ir arī ko zaļi, bet reizē arī izlēmīgi un strauji. Paldies! Un jetzt übergebe ich dann den Vorsitz. Un lūdzu tagad nododu sēdes vadību. Mes chers collègues, bonjour! Labrīt, godātie kolēģi! Mēs nekavējoties uh, sāksim jaunā biroja ievēlēšanu. Vispirms sāksim ar pirmo vicepriekšsēdētāju. Vai ir kāds kandidāts uz pirmā vicepriekšsēdētāja amatu? Teličkas kungs, lūdzu. Gudatā priekšsēdētāji, es vispirms vēlētos apsveikt jūs ar jauno priekšsēdētāju amatu, un es ceru, ka mēs arī turpināsim iepriekšējā priekšsēdētāja darbu. Aldis vārdā mēs arī vēlamies e, pieturēties pie kontinuitātes, un mēs tātad piedāvājam Dominiku Rikē, pirmā vicepriekšsēdētāja amatam. Rikē, kungs, vai jūs pieņemat šo izvirzīšanu? Jā, es to pieņemu. Ļoti labi, paldies. Vai ir vēl kāds kandidāts? Cita kandidāta nav. Tādā gadījumā mēs jūs ievēlēsim ar aklamācijām. Jūs apsveicu Rikai kungs un es aicinu pievienoties mums šeit tribīnē. Nous continuons avec le deuxième. Un tagad turpināsim ar otro vicepriekšsēdētāju ievēlēšanu. Vims Vandekams, lūdzu. Godātā priekšsēdētāja turpināšu nīderlandiešu valodā. Um, op de eerste plaats ook mijn eh, felicitaties Vispirms es vēlos, protams, jūs apsveikt arī vēlēšana, un man ļoti liels prieks redzēt arī, ka arī Kē kungs uh, arī jums blakus pārstāv šo kontinuitāti, bet nu, tomēr vajadzētu novērst uh, frankofono pārsvaru. Līdz ar to es vēlos uh, Dita Kohu izvirz, izvirzīt kā otro vicepriekšsēdētāju, kurš ir no ETP un kurš ir īpaši liels speciālists transporta jomā. Es ceru, ka uh, tas arī stiprinās uh, franču-vācu sadarbību. Paldies! E- Gadētais Kaukungs, vai jūs piekrītat savai kandidātei? Jā, es piekrītu. Paldies! Un tagad ar aklamācijām ievēlēsim otro vietas priekšsēdētāju. Un aicinu arī pievienoties mums šeit tribīnē. Un tagad ievēlēsim trešo vietas priekšsēdētāju. Vai ir kandidāti? Zils kungs. Jā, paldies priekšētājs kundze. Es arī vēlētos apsveikt jūs arī uh, ievēlēšanu. Mēs tiešām vēlam jums panākumu šīs komitejas vadīšanā. Uh, šī komiteja ir vienmēr um, uzturējusi ļoti labu atmosfēru. Es ceru, ka tā arī turpināsies. Tomaš Pelebo vēlos uh, uh, izvirzīt trešā vicepriekšsēdētāja amatam. Paldies! Monsieur Poreba, Korebas kungs, vai piekrītat? Jā, piekrītu. Tad ar aklamācijām mēs uh, ievēlēsim arī trešo vicepriekšsēdētāju. Apsveicam! Jūs arī jūs varat mums pievienoties šeit tribīnē. Un tagad ievēlēsim ja ceturto vicepriekšsēdētāju. Vai ir kandidāti? Mēs ērtumi. Hertokungs. Paldies, priekšsēdētāji. No nu, manis un tāds sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā vēlos jūs apsveikt ar jauno amatu, lai jums viss izdodas, un esmu pārliecināts, ka arī jūs un vēlos apliecināt jums, ka varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Es nedaudz nokavēju un vēlos arī tādēļ teikt dažus vārdus uh, Mihālam Krāmeram, Uh, paldies uh, viņam par uh, viņa sniegumu nopietno ieguldījumu darbā, komitejas darbā. Tas ir tiešām kā palicis tāds tavs nospiedums, tavs nopietns zīmoks uz šīs komitejas darba un tiešām arī kā lietas eksperts tu esi darbojies. Tas tiešām no komplements. Un tālāk vēlos izmantot arī šo iespēju mūsu kolēģim Istvānam Oģēli izvirzīt kā ceturto vicepriekšsēdētāju. Viņš jau pierādījis, ka ir daudzās jomās, īpaši turismu jomā, ir nu, nozīmīga pieredzi un jau darbiem, kas liecina par šo līdz to arī es izviršu šo kandidatūru. Un aicinu jūs atbalstīt. Monsieur Ojalī. Ojalī kungs, vai jūs piekrītat? Jā, liels paldies. Tas ir milzīgs gods kalpot komitejai kā vicepriekšsēdētājiem. Liels paldies! Citu kandidātu nav uz šo posteni, tad ar aklamācijām ievēlēsim arī šo vicepriekšsēdētāju. Felicitācijas, monsieur! Apsveicam jūs un aicinu arī jūs mums pievienoties šeit tribīnē. Mes chers collègues, le bureau est... Godātie kolēģi, nu tātad biroju esam izveidojuši, ievēlējuši un kā jaunā priekšsēdētāja. Man ir jāsaka jums, godātie kolēģi, ka es vēlētos pateikties Mihēlam Krāmeram par viņa paveikto darbu. Divu pēdējo, divu ar puspēdējo gadu laikā liels paldies! Uh, arī, Mikael, tev par um, šo pilnvaru nodošanu man. Esmu ļoti priecīga, ka varu vadīt uh, šo komiteju. Esmu jauna sieviete un tādējādi jūs nosūtat ļoti spēcīgu signālu Eiropas pilsoņiem. Vēl nekad uh, es nebūtu iedomājusies, uh, ka es reiz vadīšu uh, tik svarīgu komiteju, kāda ir transporta komiteja. Šis uh, ir man milzīgs gods, kādu jūs man izrādat, un es arī apzinos, ka uz maniem pleciem ir liela atbildība. Tajā pat laikā, uh, kolēģi, man ir ārkārtīgi liels prieks uh, atvieglot mūsu līdzpilsoņu pārvietošanos, nodrošināt uh, pieejamību, mobilitāti visiem visur, respektēt arī vīdi, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas, garantēt arī katram uh, kvalitatīvu darba vietas lai mēs varētu kalpot mūsu kopīgām interesēm. Mūsu misija ir ļoti skaista. Un es vēlos to aprakstīt ar vienu vārdu - kopā. Es būšu visu šīs komitejas deputātu priekšsēdētāji. Manas biroja durvis jums vienmēr būs atvērtas. Un es eh, arī, protams, eh, saglabāju sev blakus sekretariātu. Jūs neesat birokrāti, jūs esat eh, eksperti, deputāti, palīdzībai jūs kalpojat arī mums. Un attiecībā uz biroju atvērtajām durvīm tas attiecas arī uz jums. Eiropas projektam ir eh, nepieciešami, mēs esam nepieciešami mēs visi. Komitejas izaicinājumi ir ļoti daudz. Tagad ir jāpiemēro mūsu likumdošanas, lai uzlabotu digitālās eh, infrastruktūras un skatos uz tevi, Ismēlu, un domāju par elektriskajām automašīnām. Tagad ir arī jāreglamentē dronu nozare, lai tiešām šis tirgus bez riskiem varētu attīstīties. Tagad ir arī jāpalielina dinamika turisma nozarē, lai šī nozara būtu ilgspējīga un pievilcīga. Pievilcīgi ir jānosaka skaidri vienkārši sociālie noteikumi, lai de sociālais dempings neiz neiznīcinātu Eiropu. Tagad ir jāiekļauj transporti cīņā pret klimata izmaiņām. Uh, izvēlēt, izvēlēties uh, velosipēdu, dzelzceļu, jūras transportu un arī te raugos uz jums, Vandekampa kungs. Tagad ir jācīnās pret piesārņošanu pilsētās, lai rītdien visi var varētu elpot tīru gaisu. Un šeit es pateicos transporta komitejas deputātiem, kas strādā arī emis komitejā, kuri ļoti uh, apņēmības pilni mācīties no dīzelgeita skandāla. Kolēģi, noslēgumā atvērsim durvis, logus, būsim eh, redzami, saprotami no ārpuses. Es būšu jūsu pārstāve arī sarunās ar komisiju un ar ko, padomi. Transports ir uh, mūsu līdzpilsoņu ikdienas dzīves pamats. Mūsu līdzpilsoņiem ir tiesības zināt, ko jūs darāt viņiem, viņu interesēs, kā viņiem kalpojat. Es uh, līdz ar to uh, runāšu par mūsu darbu, par mūsu lēmumiem un esmu pārliecināta, ka kopā mēs šo mandātu pārvērtīsim. Veiksmi stāstā panākumos sāksim darbu tagad, un Pēc dažām minūtēm tad arī mēs uzklausīsim Maltas prezidentūru. Paldies par man atvēlēto uzmanību!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 tagad vārds Zamir Luis, jūs esat turisma ministrs Maltā. Mēs jūs sveicam mūsu komitejā. Es jums došu vārdu. Jums būs desmit minūtes, lai varētu izteikties, lai mēs kopā varētu uzzināt, kādas tad būs jūsu prezidentūras prioritātes, īpaši, kas attiec uz mūsu komitejas darbu. Un tad noturēsim nu, debatas ar kolēģiem. Sveicam jūs mūsu komitejā. Vikamus. u l-odwa tajba. Mattur l-axar 60 sena l-Europa kienet. Pēdējie 60 gadi ir norādījuši uz to, ka Eiropa ir miera un labklājības un attīstības eh, telpa. Un tas izriet no Eiropas projekta pionieru redzējuma laikā, kad citi bija skeptiski par to, cik daudz varam sasniegt un kā varam kopā strādāt. 60. Eiropas projekta gada dienā Maltais eh, kārt ir pienākus to visu apliecināt. Mums ir tā privilēģija vadīt Eiropas Savienību un uh, Eiropas Savienības padomi. Šis ir laiks, lai mēs varētu izvērtēt sasniegto un aizsākt aizsargāt to, ko esam sasnieguši, kā arī ziņot, informēt pilsoņus par mūsu projekta priekšrocībām un labumiem, par kuriem dažkārt aiz, aizmirstam. Šī ir arī brīnišķīga iespēja, lai raucītos nākotnē. Šis tiešām ir ļoti svarīgs brīdis. Jaunākie notikumi Eiropā ir norādījuši ļoti skaidri, ka Eiropas Savienība ir jātuvinās saviem pilsoņiem, kā arī efektīvi jākomunicē par um, pieņemtajiem lēmumiem un pasākumiem, lai, kā mēs uzlabojam pilsoņu dzīvi, lai varētu pilsoņi sasniegt savus dzīves mērķus. Politiskie notikumi, ko esam piedzīvojuši pēdējo gadu laikā, arī ir norādījuši uz to, ka steidzami ir jāreformējas. Mums ir skaidrs vēstījums, mums ir jābūt tuvākiem pilsoņiem. Tādējādi mums ir jāstrādā aktīvāk Eiropas Savienības projektu, un esam gatavi sniegt savu devumu šim projektam. Mēs arī sagaidām uh, šajā prezidentūrā uh, ciešu sadarbību ar jums, lai veidotu spēcīgāku Eiropu. Mēs zinām, ka seši mēneši ir īs laika periods. Mēs esam ambiciozi, mēs vēlamies padarīt šo projektu daudz uh, ticamāku, bet no, nu, esam, protams, arī realisti. Mēs zinām, kāda ir ierobežojumi, bet mēs zinām arī, kāds ir mūsu spēcīgās puses. Līdz ar to mēs uh, esam godīgi, atvērti partneri, mums nav kāda slepena programma. Tāpat laikā mēs sadarbosimies ar Eiropas parlamentu sadarbības un atvērtības garām. Tas, kā premjerministrs, premjerministra vietnieks, finanšu ministrs, kā arī opozīcija līderi uh, līderis eh, ir bijuši Eiropas parlamenta deputāti, eh, tas tikai norāda uz to, cik kā mēs atzīstam Eiropas parlamentu svarīgo lomu. Jūs tieši pārstāvat eh, Eiropas pilsoņus un strādājat viņu interesēs. Mēs esam lepni par to, kā varam nest šo prezidentūru tieši šajā um, brīdī. Mūsu galvenā prioritāte ir izveidot uh, šo jauno uh, realitāti Eiropā tuvinot uh, pilsoņus Eiropai. Mēs esam identificējuši prioritātes migrācija, vienotais tirgus, kaimiņa attiecību politika, sociālā iekļaušana, kā arī jūras jautājumi. Mēs uzskatām, ka Mūsu pilsoņiem ir pamatots satraukums, mums viņi ir jāsadzird. Es nedomāju, ka vajadzētu tagad pārāk iedziļināties katrā prioritātē. Ar jūsu atļauju priekšsēdētāji es vēlā, vairāk uh, koncentrēšos uz tiem jautājumiem, kas iekļaujas jūsu komitejas kompetencē. Dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels gods uh, būt šeit un jūs iepazīstināt ar mūsu prioritātēm transporta nozarē mūsu prezidentūras laikā. Sagatavojoties Maltas prezidentūras um, termiņam, es ar daudziem no jums jau satikos. Šīs sanāksmes uh, bija ļoti liederīgas. Es sapratu, kādas ir jūsu bāžas, kādas ir jūsu prioritātes. Protams, mēs esam viensprātis par to, ka transporta jautājums skar visus pilsoņus. Uh, Eiropas Savienībā. Eiropai ir nepieciešams skaidrs satvers, pamats, lai nodrošinātu drošu un vidē draudzīgu transporta sistēmu, kā arī, lai radītu izaugsmu nodarbinātību. Gadu laikā mēs esam cieši sadarbojušies, lai izveidotu efektīvu transporta tīklu. Uh, Mm, vēl, lai attīstītu Eiropas ekonomiku. Tuvā, turpmāko sešu mēnešu laikā, kā prezidējošā valsts, esam iecerējuši turpināt šo dinamiku un turpināt cieši sadarbību ar jums visiem, lai pilnībā iekļautu transportu vienotajā tirgu un labāk izmantotu digitalizāciju. Maltas prezidentūra nodrošinās vienotu at, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem. Mēs balstīsimies uz Nīderlandes un Slovāku prezidentūras uh, panākto lai nodrošinātu ilgspējību, turpinātību Eiropas transporta sektorā, kā arī lai stiprinātu iekšējā tirgus darbību. Vēlreiz šis trī, šī trijo prezidentūra norādījusi labas, uz labas sadarbības gāru, un es pateicos partneriem par to. Esam iecerējuši Eiropas politikā par prioritāti noteikt jūras transportu ir nepieciešams ilgspējīgāks, efektīvāks jūras transporta sektors. Kuģniecība ir globāla industrija, kas ir uh, reglamentēta globālā līmenī. Šis jūras uh, transporta sektors man ir ļoti tuvs. Tur ir jāiekļauj digitalizācija startautiskie pienākumi, lai šī industrija kļūtu tīrāka. Tas ir ceļš, kā mēs varam strādāt, lai šo Eiropas jūras sektoru padarītu efektīvāku un konkurētspējīgāku. Šis ir vienīgais veids, kā mēs varam piesaistīt un aicināt Eiropas pilsoņus strādāt jūras transporta nozarēm Visās transporta nozarēs drošībai ir jābūt prioritātei. Lielākā liela daļa pilsoņu ceļo pa jūru, un jūras transporta drošība ir ļoti svarīga. Prezidentūra strādās pie mm, šiem uh, kuģniecības jautājumiem, tā būs mūsu prioritāte. Sāksim sarunas ar Eiropas parlamentu pēc iespējas ātrāk par visiem trim priekšlikumiem, ar mērķi noslēgt sarunas līdz mūsu prezidentūras beigām. Kas attiecas uz pasažieru kuģu pārvedājumiem. Starptautiskā līmenī prezidentūra ir iecerējusi atvieglot koordināciju par to darbu, uh, ko Eiropas Savienība ir aktīvi veikusi uh, kuģniecības uh, jomā arī starptautiskajā um, jūras organizācijā. Prezidentūrā ir arī saņa, apņēmusies samazināt atkritumus, kas tiek izgāsti jūrā un strādāt pie attiecīgajām direktīvām. Esošā šī uh, ostu direktīva ir novecojusi, ir steidzami tā jāatjaunina, lai būtu at, um, aktuāla likumdošana ņemt vērā jūras sektora vajadzības. Prezidentūra cer, ka laicīgi tiks apstiprināts uh, šis priekšlikums. Novecojusi likumdošana bremzē progresu, kuru mēs visi vēlamies nodrošināt. Tālāk par Eh, kvalifikācijas atzīšanu iekšējā navigācijā. Mēs balstamies uz trijo partneru darbu, turpināsim sarunas ar parlamentu. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas parlamentam un Slovākijas prezidentūrai par panākto progresu darbā pie šī faila, pat ja vēl vairāk ir jāstrādā. Esmu pārliecināts, ka pragmatiski samērīgi risinājumi var tikt rasti, lai vienotos. Esmu pārliecināts par to, ka varam rast kopsaucēju lai arī Maltai nav iekšzemes ūdeņa. Tomēr uzskatām, ka tas, eh, šī nozara ir ļoti svarīga, un mēs strādāsim pie TNT projekta, jo šie iekšie ūdeņi ir ļoti svarīgi, kā arī profesionāla kvalifikācija atzīšana dalībvalstīs, kur ir iekšūdeņi, iekšēji ūdeņi, tas būs ļoti svarīgi. Tas sniegs arī savu ieguldījumu, lai eh, nodrošinātu arī TNT tīkla savstarpējo uh, um, savienošanu. Tālāk Par zemes transportu turpināsim uh, sarunas pie komisijas priekšlikumiem, direktīvu par kvalifikācijām, kā arī uzstāksim arī darbu pie um, tiesību aktiem, kur mēs runājam arī par savstarpējo atzīšanu, un mums jāpielāgojas arī šeit citiem transporta likumdošanai. Uh, ņemot vērā arī pēdējo desmit gadu laikā sasniegto esošajā likumdošanā, ir jāatspūgļa esošā realitāte, jo priekš, kas attiecas uz apmācību, prie, šī priekšlikuma mērķis ir ne tikai uzlabot arī autovadītāju drošību, bet arī stiprināt iekšējo tirgu, lai nodrošinātu autovadītāju brīvu pārvietošanos vienotā tirgu un noteikti vienotas spēles noteikums autovadītājiem visā Eiropas Savienībā. Uh, kā komisija to norādīja septembrī šai komitejā, mēs organizēsim lielu iesaistīto pušu konferenci Maltā, runāsim tieši par ceļu satiksmes drošību. Mūsu mērķis ir pieņemt o, uh, nākamās politiskās vārlīnijas, risināsim šo jautājumu, būs arī politiskas debats par vairākiem jautājumiem, vēlamies par specifiskiem mērķiem arī vienoties. Protams, mēs visi arī sagaidām. Uh, sauszemes transporta pakotni un iniciatīvas izmantosim mūsu rīcībā sažo laiku, lai dā, progresētu darbā pie šī jautājuma. Maltas prezidentūra arī turpinās darbu pie dzelzceļu un pasažieru tiesību direktīvas. Lai uzlabotu dzelzceļu pasažieru tiesības Eiropas Savienībā, ir vairāk problēma jautājumi. Uh, Mēs uzskatām, ka mēs uh, varam uzsākt neitrālas diskusijas. Mēs esam perifēra valsts, līdz ar to mēs tiešām varam būt šeit neitrāli un atklāti. Varam veicināt dalību valstu koordināciju starptautiskajā transporta dimensijā, jo īpaši, kas attiec starptautisko jūsu organizāciju un civilās, civilo organizāciju. Uh, šī holistiskā vienošanās panāktu COP21 arī sniedz iespēju vest sarunas IKAO un AMO par uh, siltumnīca efektu gāzu emisijām. Transporta nozarē ļoti svarīgi, lai uh, transporta nozare ievērotu startautiskās apņemšanās. Maltas prezidentūra arī vēlas turpināt šo dinamiku, sadarboties ar AMO, uh, attīstot visaptverošo AMO stratēģiju pār CO2 samazināšanu kuģniecībā. Mēs e, vēlamies sadarboties ar AMO dalību valstīm. Šiem aslu dēļ es personīgi esmu uzņēmis iniciatīvu uzaicināt galvenās ne Eiropas Savienības dalību valsts piedalīties ministru konferencē kas arī notiks Maltā. Galvenokārt runāsim par jūras transporta ilgspējību. Godātie kolēģi! Uh, Mēs, kā prezidentūra, vēlamies efektīvi ātri uh, strādāt, lai mēs varētu padarīt Eiropas transporta nozari atbilstīgu šīs dienas realitātes vajadzībām, lai būtu drošība, uh, vīdes kritēriji tiktu ievēroti un atbilstu pilsoņu vajadzībām. Mūsu programma ir ambicioza. Uh, lai mēs gūtu panākumus, mēs esam atkarīgi arī no sadarbības ar jums. Mūsu iecerē ir noturēt atvērtu dialogu un arī sagaidu šo sadarbību pilsoņu interesēs. Un tagad daži vārdi maltiešu valodā. Kā jūs redzat, tad mūsu, mūsu mandāts ir tāds, eh, kur mēs koncentrējamies uz uh, transporta nozari. Darīsim visu, lai uh, savā darbā mēs būtu iekļaujoši arī dzelzceļa nozarē. Šīs nozares mums nav. Taču šī nozare būs arī svarīga, tikpat svarīga, cik iekšzemes ūdeņi. Un aicinu jūs noslēgumā arī martā apmeklēt mūsu valsti, piedalīties konferencē kā arī piedalīties konferencē aprīlī, uh, kur runāsim par dzelzceļu nozari, lai stiprinātu mūsu dzelzceļu nozari. Lielas paldies! Merci beaucoup, monsieur. Lielas paldies, Mizīkungs, un nekavējoties arī došu vārdu Zamit Luisa kungam. Uh, arī jūsu runas laiks 10-15 minūtes, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji, un es eh, arī sveicu jūs par iecelšanu amatā un arī Klemeru kungu par paveikto darbu, vadot uh, transporta komiteju, godātie Eiropas parlamentā deputātes. Vispirms vēlētos novērtēt iespēju šeit uzstāties kā turisma ministram pārstāvot uh, Eiropas Savienības padomas prezidentūru, un arī turpinot to, ko teica mans kolēģis Micī kungs, es arī vēlētos uzteikt Nīderlandes un Slovākijas prezidentūras paveikto. Un šeit esmu ieradies, lai iepazīstinātu par aviācijas un uh, turismu prioritātēm. Aviācijas pakotne ir joma, kas veicina izaugsmu, pastiprina inovācijas un attīsta iekšējo tirgu, tāpat arī pastiprina Eiropas lomu kā globālam spēlētājam starptautiskā mērogā. Un šajā saistībā Maltas prezidentūra vēlas risināt izaicinājumus, akcentējot regulatīvos jautājumus, tajā pašā laikā atvieglojot ekonomisko aspektu attīstību aviācijas nozarei, kas veicinās ekonomisko izaugsmi un, kas vēl svarīgāk, jaunu darba vietu radīšanu. Uh, Un sākumā par gaisa transportu. Vispirms Eiropas Savienības aviācijas drošības aģentūras uh, regulas pārskatu. Uh, kom, mēs uzskatām to par ļoti svarīgu failu prioritāti, jo tas attiecas uz Eiropas pilsoņiem un ir skaidrs, ka abi līdz likumdevēji vēlas drošu un efektīvu aviācijas sektoru Eiropā. Jāsa var uh, Um, labi izmantot mūsu ekspertīzi, jo ir starptautiski savstarpējā sasaiste uh, starp aviācijas drošību un vides aizsardzību, un tas ir jāņem vērā. Kā jūs visi zināt, padome ir pieņēmusi vispārīgu pieju uh, šajā failā nodrošināt vienlīdz sabalansētu tekstu, uh, uz kuru tad balstīsies pārunas ar Eiropas parlamentu, kas varētu sākties pēc iespējas ātrāk. Prezidentūra ir apņēmusies uh, veikt visus nepieciešamos pūliņus, lai nonāktu pie vienošanās ar Eiropas parlamentu. Un esmu pārliecības pilns, ka mēs varam kopā sastrādāties efektīvi pie šī faila. Pārunas tomēr nozīmē, ka abām pusēm jābūt elastīgam. Uh, un šāda vienošanās būtu ļoti labs pamatakmens ES aviācijas sektorā, kur mm, galvenais ir Eiropas pilsoņu aizsardzība, un nepalaidīsim garā šādu iespēju strādāsim kopā. Runājot par mm, šo priekšlikumu, par uh, aizsardzību pret subsidiari, subsidiarizāciju un eh, cēnu eh, praksi. Um, arī komisija plāno uzsākt eh, pārunas, lai panāktu pēc iespējas lielāku progresu šajā jomā. Dalību valstīm un industrijām bija lūgums pārskatīt šo likumdošanu pastāvīgu, jo pašreizējais regulējums realitāte nav īstenojams. Un mēs uzskatām, ka jaunajam priekšlikumam vajadzētu atvieglot uh, atbilstīgāka instrumenta attīstību, lai saglabātu drošu uh, konkurenci ES ārējās aviācijas jomā. Runājot par ES transporta nolīgumiem ar trešajām valstīm, Maltas prezidentūra uh, centīsies panākt progresu pārrunās, kas jau ir sāktas, bet uh, mēs arī vēlamies runāt par jaunajām vienošanām, un tas pastiprinās augstos drošības, drošuma, godīgas konkurences standartus, un tāpat arī ļoti svarīgi vides aizsardzības standartus aviācijā. Un tagad man ir tā iespēja uh, minēt šīs uh, prioritātes, kas ir uh, turisma jomā, kas nāk no vismazākās dalību valsts puses un kuras ekonomika pamatā ir balstīta turisma jomā mēs nevaram nenovērtēt uh, šī sektora nozīmi, jo tas ir liels, lielākais mm, ieguldījuma devējs ekonomikā, un komisija pastiprinās Eiropas turisma sektora redzamību un veicinās vairāku politiku izstrādi Eiropas Savienības mērogā, kas uzlabos uh, Eiropas turismu produktu konkurētspēju. Mēs atzīstam eh, to, cik svarīgi ir pastiprināt vienoto tirgu šajā sektorā. Darbojošs šāds tirgus veicina konkurenci un uzlabo efektivitāti, palielina kvalitāti un palīdz samazināt uzņēmumiem izmaksas. Eiropas vienotais tirgus patiešām ir viens no eh, es lielākajiem sasnākumiem un pilna vienotā tirgus izmaksas izmantošana un efektīva uh, digitālā tirgus attīstība sniegs taustāmus uh, ieguvumus mūsu ekonomikām, uzņēmumiem un ģimenēm, uh, atceļot paliekošās bārieras un nodrošinot piekļuvu pakalpojumiem mūsu uh, pilsoņiem. Un jaunās tehnoloģijas arī ir radījušas uh, izmaiņas cilvēku ceļošanas paradumos, jaunās tehnoloģijas nozīmē mm, jaunas lietas, bet kolaboratīvā ekonomika nav nekas jauns, un šīs platformas mm, diversificē turismu sektora attīstību, un tas palīdz kolaboratīvai ekonomikai plaukt. Bet mums tad ir jāizmanto pēc iespējas vairāk šī uh, iespēja tajā pašā laikā nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus mūsu turisma operatoriem. Maltas prezidentūra arī atzīst to, cik svarīgas ir aizsāktās iniciatīvas e, ES un starptautiskā līmenī, piemēram, e, ES Ķīnas turisma gads 2018. gadā, kas paredzēts un Eiropas kultūras mantojuma gads. Mēs uzskatām, ka turisms ir cieši saistīts ar kultūru, un mums ir kopīgi jāstrādā, lai uzlabotu Eiropas turismu kā produktu un piesaistītu vairāk uh, klientu arī no citiem tirgiem, arī no Ķīnas, kas ir svarīgākais izejošais tirgus, tā lai mēs varētu saglabāt savu pozīciju kā uh, vadošais turisma uh, mērķis, un mēs risināsim šos izaicinājumus un iespējas, kas būs ļoti svarīgas, lai uzlabotu turisma sektora uh, konkurences nostiprināšanu Eiropas Savienībā. Un, uh, Tā nu Maltas prezidentūra rīkos augsta līmeņa turisma konferenci maija beigās Maltā, un tas sniegs atbilstīgu platformu, lai runātu par tematiskām jautājumiem, kas e, veicinās Eiropas Savienības turismu produkta konkurences palielināšanu konkurētspējas palielināšanu. Un, e, kā jau teicu, ir jā. Ja jāapstiprina tas, cik svarīgs ir Ķīnas eh, tirgus nozīmīgums mūsu blokā. Nevajag palaist garām iespēju mm, paņemt šo lielo tirgus daļu un 2018. gada eh, turisma eh, gadu, piedomājot, mēs domājam arī rīkot starptautisku konferenci, kur gan valstu, gan privātie operatori varēs tikties, un mans kolēģis Micī kungs jau atsaucās uz jūrniecības sektoru un citiem, un es uzsvēršu zilās izaugsmes iniciatīvas svarīgumu kā jūrniecības ieguldījums, eh, tiecoties pretī 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšanai viedai iekļaujošais mm, izaugsmai, un eh, jūras ir ekonomikas stimuls un potenciāls izaugsmai un izaugsmai Mm, inovācijām, un tas var radīt eh, iespējas augsta, eh, augstas pievienotās vērtības darbiem, un tas palielina arī piekrastes turismu sektora pastiprināšanu. Mums ir jāpātrina mūsu pūliņa, lai inovatīvi mm, pievērstos sezonalitātes tēmai, lai mēs varētu izmantot eh, krasta turisma eh, kras, iespējas eh, visa gada garumā, pastiprinot ilgspējīgu izaugsmi, jaunas darba vietas un zilo šo jūras ekonomiku. Un noslēgumā godātie parlamenta locekļi vēlētos uzsvērt to, cik svarīgs ir aviācijas sektors un uh, Mm, šī miedarbība ar abiem sektoriem, kas cieši ietekmē arī turisma sektoru mūsu dalību valstīs, un mēs atzīstam aviācijas mm, sektora nozīmību ES ekonomikai, izaugsmai un darba vietām, un mēs vēlamies izveidot pamatīgu platformu, lai varētu veikt dialogu uh, un apma, viedokļa apmaiņu. Un šīs dienas situācija parāda to, cik nepieciešama ir atbilstīga transporta savienojamība gan pilsoņiem, gan uzņēmējiem. Un e, savienojamība ir plašs koncepts, un tas ir ļoti svarīgs aktīvs un līdzeklis Eiropas Savienībai, un Maltas prezidentūra strādās pie tā, lai pas, panāktu progresu aktuālajiem dosjē, tā, lai būtu konkurentspējīga, bet arī dzan droša aviācija. Un es varu apliecināt, ka šie pūliņi es pilsoņu labā būs visu manu kolēģu uzmanības lokā Maltas prezidentūras laikā, un es izmantošu iespēju arī jūs uzaicināt. Uh, sēkot mūsu diskusijām Maltā un arī aicinu jūs mm, noturēt mm, un piedalīties Maltas darba grupas mm, transporta jomā sanāksmi Maltā un ceru, ka Maltas prezidentūra kalpos kā stimuls, kas novedīs pie vairāk rīcības, turismu un aviācijas politikas jomā. Liels paldies un paldies par jūsu uzmanību! Thank you. Paldies, eh, ministra kungs, par jūsu uzstāšanos, un tagad došu vārdu kolēģiem debatēm. Sākumā došu vārdu koordinatoriem. Vims Vandekams, trīs minūtes. Mam. Minimums. Minimums? Nu, nu, ļoti labi. Nē, nu tas tikai sākumam. Zeer. Um, ik wil allereerst. Paldies, priekšsādātā. Es, protams, vēlētos eh, sirsnīgi sveikt eh, abus eh, Maltas ministrus, kas piedalās sanāksmē, un vēlējos viņiem vēlēt panākumus. Uzdevums ir aizraujošs, kaut arī nav nebūtu viegls. Uh, Bet godīguma labad man ir jāatzīst, ka mums ir bijusi laba pieredze darbā ar mazām dalību valstīm, kurām izdodas iedvest jaunu dinamiku Eiropā. Un sākšu ar turisma sektoru. Man pašam ir ļoti laba turisma pieredze Maltā katedrāle, Lavaletā, un arī vecie um, šie autobusi mm, angļu stilā. Nu, man vienmēr liels prieks uh, tos uh, tur redzēt, nu, katrā ziņā no turisma jomas raugoties, tiešām ļoti patīkam pieredzi. Un priekšsēdētājs, domāju, mēs visi atzīstam to, kādas ekonomiskais potenciāls turismam un mm, kāda ieinteresētība šajā jomā ir no Eiropas puses. Un uh, vienmēr ir labi piesaistīt pēc iespējas vairāk turistu Eiropai un jāliek akcents uz to, kāda ir vērtība turisma jomā, ņemot vērā notikuma attīstībā Krievijā un ASV, ir nepieciešams tiešām likt akcentu uz mūsu vērtībām. Un tāpat ir jautājums, kurus es vēlētos uzdot ministram par šis satiksmes. Uh, Mm, aprites ierobežojumiem, par mm, pātvērumu, par šiem jautājumiem ir svarīgi, lai šīs normas neierobežotu turismu un turistu plūsmu. Tagad pievērsīšos transporta jomai atzīmēju Midzīkunga teikto. Viņš akcentēja atjaun, kontaktu atjaunošanu ar mūsu pilsoņiem. Tiešām tas ļoti svarīgi. Mūsdienās situācija nav lieliska un mums ir jāatjauno dialogs ar pilsoņiem. Ir jāpievērš visa mūsu uzmanība šai prioritātei. Priecājos, ka ministrs to pieminēja. Otra lieta, kuru piefiksēju, ir rīcības ātrums. Daudz tiek runāts par to, ka lēni tiek eh, īstenoti pasākumi transporta jomā. Un, ja mazai valstī Maltai izdodas pātrināt attīstības dinamiku, es domāju, ka rezultāts būs eh, patiesi interesants un konstruktīvs. Un, ja atļausit bilst arī kādu vārdu par gaisa, uh, Eh, pārvadājumiem. Ministrs pieminēja Jāsa un Marinesku kungs varbūt arī bildīs kādus vārdus, bet jūs nerunājāt par eh, pasažieru tiesību jautājumu. Varbūt mums vajadzētu runāt arī par Gibraltāru un problēmām starp Spāniju un apvienoto karalisti. Un eh, ņemot vērā jūsu pieredzi un vēsturi, jūs arī varētu uh, rīkoties. Un par eh, sauzemes transportu jūs zināt, ka eh, transporta drošība ir būtiska. Jūs pieminējāt digitalizācijas tēmu, vēlties uz, uz tajā arī progresēt un vēlu jums panākumus. Paldies, Vīma Vanda Kampa kungs. Nu, jūs esat pārsniedzis eh, trīs minūtes. Ismaila kungs no S&D uh, von meiner un von unserer. Jā, paldies arī sociāldemokrātu grupas vadā. Man ir prieks jūs sveikt, godātie ministra kungi. Vēlu jums veiksmi un panākums uh, prezidentūras laikā. Sociāldemokrātiskā uh, politiskā grupa jūs kādā ziņā atbalstīs. Īpaši prieks man ir par to, ka jūs savā prezidentūrā esat pasvītrojuši tieši mērķi Eiropu veidot kā pirmo turismu galamērķi. Nevajadzētu, protams, baidīties nosaukt savas atsevišķās problēmas, kas mums turismu jomā pastāv. Un tiešām prieks, ka jūs esat gatavi pie tā strādāt. Ministra kungs, jūs runājāt īpaši par turismu sadarbību ar Ķīnu. Cik lielā mērā vispār jūs varat šo jautājumu ietekmēt ministru padomē, ka bieži vien, nu, traucē turismam ļoti striktās vīzu režīmu prasības? Es domāju, ka attiecībā uz tām trešām valstīm, eh, kur mums ir jau stabila sadarbība, mēs varētu tomēr arī būt nedaudz varbūt arī elastīgāki. Ķīna, protams, šādā nozīmē ļoti, ļoti uh, svarīga. Mēs esam jau arī uzsākuši dialogu, runāt arī par ar ekspertiem un par eks, eh, Ķīnas situāciju. Un, uh, mums ir, protams, jāsaprot, ka dažkārt ir nepieciešama tāda zināma specializēšanās, kas var ņemt vērā Ķīnas klientu īpašās prasības. Tālāk man ir prieks dzirdēt, ka jūs arī īpaši izceļat aviāciju. Par EASU esmu pārliecināts un te piekrīt jums, ka mums tiešām būtu jāvirzās uz to, lai jau šajā pusgadā EASAS uh, priekšlikumu mēs tiešām izskatītu un pabeigtu. Tālāk mobilitātes joma ir arī kā digitalizācijas zinājspēks. Un visoties uz nākotni automātisko, uh, jeb uh, automašīnas, kuras uh, darbojas automātiskā režīmā, tā ir noteikti nākotnes uh, tuvākā jau scenārijs. Bet savādāk es vēlētos jums tikai pateikties un vēl noteikti vēlēt jums arī veiksmi panākums un ceru, ka mums izdosies laba sadarbība. Zīles kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Ir ECR grupas vārdā, es vēlos eh, šodien uzrunāt un sveicināt ministra kungus. Man ir saprotam, protams, malts izvēlēt arī eh, jūras lietas kā vienu no prioritātēm, arī apzinoties jūras geogrāfiju. Jūs tieši arī akcentējāt eh, gan arī pasažieru kuģu drošību, pasažieru tiesību drošību un pat arī līdz arī nodarbinātības jautājumiem. Bet ja mēs skatām tīri un savus tikai jūrties transportu, 2015. gadā Ziemeļūrā un Baltijas jūrā tika ieviest jauna likumdošana, lai samazinātu sēra izmešus Vai jūs nedomājat, ka jūs varētu izmantot savu prezidentūru, lai to attiecinātu arī uz vidusjūras reģionu? Es zinu, ka šis jautājums ļoti jūtīgs, un tomēr uzskatu, ka tam vajadzētu varu pievērst uzmanību. Jo Belt, Baltijas jūrā nav tā, ka, protams, tur da, kuģo tikai jauno dalību valsts kuģi, tad arī vecāko dalību valsts kuģi. Un tāpat situācija ir vidusjūrā. Tālāk par vēl jūsu atsevišķiem darbkārtības jautājumiem. Es saprotu, ka atsevišķi jautājumi tieši ņem uh, varbūt arī ar kravu pārvadājumiem sausiemas transportā. Uh, tas varbūt nav īsti, protams, apvienoties uz geogrāfiju prioritāri, bet kāda varētu būt šeit plāna un virzība? Lūdzu, kungam, es arī vēlētos, protams, zinu, ka Džekija droši vien varētu daudz arī par šo tām runāt, bet mans jautājums būtu šāds. Jau Latvijas prezidentūras laikā padome mēģināja virzīt jautājumu par Eiropas saimnības kopējo turismu. Īpašai mērķi teritoriju bija Ķīna. Tātad jautājums ir, ja mēs uzņemam Ķīnu, bet mēs sakam brauciet uz Eiropu, bet kur? Es tomēr saskatu, ka te ir milzīga konkurence pašā Eiropas Savienības valstu starpā. Ja? Vēl, protams, ir Šveica arī, Ir tā, ka, protams, visu Eiropu vienā vizītē, vienā ceļojuma laikā Ķīna nevar aptvērt. Kā jūs to redzat? Vai īstenībā tas darbojas Eiropā kā vienots ceļamērķis, vai tomēr te katra valsts tomēr drīzāk ir pat par sevi? Nu, kā jūs to redzat un kā jūs to vēlētos veidot? Teliškas mums lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Arī mani prieks uzrunāt. Uh, ministra kungus uh, Aldis grupas vārdā. Uzreiz gan es arī sākšu ar atvainošanos. ka, diemžēl, man būs dodas uz karaļa pili, uh, lai izpildītu arī citus savus parlamentāriešu pienākumus tur šodien, un tādēļ man būs steidzīgāk jādodas projām. Uh, Man ir prieks dzirdēt, protams, ka jūs arī liekat akcentu uz turismu. Tas nevienmēr tā ir, prezidentūra dažkārt to ignorē. Tādēļ es saskatu, ka šī nu ir tiešām lieliska iespēja, un tas ir jauns izrāviens gaidāms visai nozarei. Bet man ir, protams, interesē starp sevi no jautājumu, un īpaši, kas ir ar aviāciju. Kādā veidā mēs varam šādā veidā veicināt arī turis piesaistīt ārpus Eiropas Savienības. Jā, atsaucos arī Roberta Zīles uh, situāciju un pieredzi un jautājumu par Ķīnas turistiem. Ja mēs runājam par transporta integrēšanu vienotajā tirgū, tas ir vienā vilks vilcienā reizē turismu jautājums. Te nav runa par atsevišķo vienu dalībvalstī. Cilvēki, kas pārvērši desmitiem tūkstošiem kilometru, droši vien grib redzēt iespējami daudz. Varbūt egoistiski gribas, protams, domāt, ka mēs varam kāds eh, piesaistīt visu sev. Par jūsu lietām, te droši vien arī kolēģi par to izteiksies, bet arī man ir būtu jautājums. Jūs minējāt, ka mums jāveido tāda uzticamīga, uzticamāka jūslietu politika. Bet esmu bijis arī ēnu referents un iesaistījies kā arī uh, trilogu sarunās. Un es zinu, cik sargs, uh, kāds ir šī situācija. Pirmām ceturtā dzelceļa pakete. Man ir bailes, ka īstenībā padoma ar vienu neizprot, kas īsti notiek. mums būs tomēr daudz aktīvāk jāstrādā, lai vienotais tirgus dzelzceļa jomā arī darbotos. Man liekas, tieši skatoties mazām valstīm, jums parasti izdodas veiksmīgi strādāt pie daudziem jautājumiem, arī iekļauties laika kalendārā. Un man būtu arī svarīgi, lai nebūtu tikai runšana, bet tiešām būtu reāli darbi. Tālāk par sauszemes transporta paketi. Arī man būs šāds jautājums. Kā jūs to redzat? Ko jūs sagaidat? Nesaskatu lielu fragmentāciju sauszemes transportā. Ir, protams, jautājumi, kas ir jārisina tieši Eiropas līmenī, nevis nacionālā līmenī. Tāpēc gribētu dzirdēt pāris komentārus no jums. Laikam vairāk laika nav. Domājot gan par manu iespēju uzdot jums jautājumu šeit, gan arī par to, ka man jau jādodas tālāk pildīt savu citu parlamentāriešu pienākumus. Un uh, es būtu, ka vēlējies šodien palikt ilgāk kopā ar jums, bet diemžēl tas nav iespējams. Tālāk, Elinēns Kundz, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Ministrs kungi, prieks jūs redzēt. Es novēlu jums um, um, veiksmu panākums strādāt pie jūsu darba kārtības. Un te būs daudz sarežģīti arī trialogu sarunas mums vēl priekšā. Man būtu šāds precīzāks jautājums. par uh, oglekļa izplūdi uh, transporta jomā. Vai jūs domājat kaut ko šādā jautājumā var izsnāt? Un Brexit jautājums, kā tas varētu ietekmēt arī, vai jūs plānojat kaut kādā veidā šo jautājumu tālāk virzīt un pie tā strādāt? Līdz ar to es vēlētos arī, e, protams, te pieturēties pie parlamenta nostājas. Es ļoti ceru, ka transporta dienesti to varēs, protams, vēl vairāk attīstīt arī Maltas prezidentūras laikā, lai arī būtu mūsu pilsoņu ieguvēji. Merci, madame, Kilene, Paldies! Krāmerkungs tālāk lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Es arī vēlu jums veiksmi, panākums, ne jau tādēļ, ka jūs būtu pavisam jauna, bet tiešām tā ir vēsturiska pieredze. Malta, jūs pirmo reizi uzņematies eh, ministru padomus prezidentūru. Uh, lai jums izdodas. Par dažiem jautājumiem. Jūs sacījāt, visiem jāveid, jāveid, jātiec vienādi. Vācijā mums ir šāda situācija, ka uh, ir samazinās par 300% uh, kravas pārvadājumu nodeva, bet savukārt dzelceļa uh, nodeva pa 18% tieši ir pieaugusi. Tāpat arī nodokļu likmē mēs tagad runāsim par 1,8 miljārdiem um, iekasēsim papildus nodevu no vieglajiem transporta līdzekļiem, bet attiecībā uz dzelzceļu ir vēl smagāk šie nodevs. Un tas īstenībā nav taisnīgi. Baidzētu tādēļ varbūt skatīties savādāk. Sanākā Vācijā pamato uh, kravas transporta nodevu samazinājumu ar Eiropas transporta politiku. Un tas ir nepareizi, tāds nevar būt. Un tādēļ jums vajadzētu arī tomēr iesaistīties šajā jautājuma risināšanā un panākt, ka jautājums tomēr tiek risināts godīgi jau arī starp dažādiem transporta veidiem tātad šā gadījumā sauszemes kravas transportu un dzelzceļu, un nedrīkst atstāt dzelzceļu transportu nelabvēlīgāk situācijā. Otkārt, par eh, kuģiem un kuģošanu. Protams, kuģošana pat par sevi izskatām par ekoloģisku komisiju eh, transportu veidu, bet tikai tad, ja mēs tomēr rēķinam arī emisijas. Un turklāt, eh, kuģi brauc uz mazuta, un uh, kuģošanas radā, eh, radīti izmeši parasti iet gaisā bez filtrēšanas. Un tas ir ļoti nopietns uh, situācija. Mēs esam tam arī, protams, skatījuši, jau arī pie, organizējuši konferenci par to. Mēs esam par to, ka vajadzētu samazināt šīs gaisā nonākušās partikulas. Un jautājums, vai vispār varētu panākt, ka izmanto, neizmantot vairs mazutu, uh, jo mazuts, ko izmanto piemēram, eh, kāds kruīza kuģis atbilst 5 miljonu automobīļu ekvivalentam. Tas taču ir eh, apbrīnojams skaits. Un īstenībā es nu pat avīzē izlasīju, ka viņi ļoti maz ko izmanto jau pārstrādāto eh, mazutu. Īstenībā viņi ļoti nopietni šajā gadījumā kaitē videi. Piemēram, vi, uh, Venecijā vien tie uh, kruīz kuģi, kas iebrauc, viņi izrāda tik daudz izmešu, kas pat nav, nu, tur tuvu nestāv neviens automobiļu saražot uh, tās izmešu apjoms. Tādēļ mans jautājums, kā jūs vēlētos risināt šādu jautājumu? Paldies, Krāmerkungs! Lundgrēnkungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Jā, mēs, protams, esam daudz dzirdējuši jau prezidentūras solījumu, bet jāatzīst godīgi, ka sešu mēnešu laikā jau nemaz tik daudz nevar sasniegt. Un drīzāk, nu, protams, tas ir tā kā gods un uh, pagodinājums paņemt šo rotējošo prezidentūru. Es jau nesaku slikti, viskārtībā. Es, un, protams, vēl veiksmu un izdošanos. Man pats svarīgākais ir um, dzelceļa pakete. Manuprāt, jums vajadzētu tiešām strādāt un pateikt, vai tiešām nepieciešams nodrošināt godīgu konkurenci, lai uzņēmumi varētu strādāt uh, ar vienotiem noteikumiem, strādnieki saņemt attiecīgas arī algas, nevis ka sešus mēnešus no savas dzīves viņi pavada kaut kādā mm, nožēlojumā mm, autostāvvietā un saņem īstenībā ļoti mazu atalgojumu. Ir jānodrošina godīgi darba apstākļi arī sauszemes transporta darbiniekiem. Jo daudz liela uzņēmuma, kas tiešām vienkārši eksploatē individuālos šoferus, tas nav pieļaujami. Un es ceru, ka Malta šo jautājumu risinās un panāks, ka šeit mēs nodrošinām godīgu spēles noteikumus sauszemes transporta pārvadātājiem. Paldies! Nu, Mums ir vēl šāds runātājs saraksts. Kolēģi, jums vairs nevarēsiet teikties 3 minūtes, bet minūti un 30 sekundes. Lai ministriem būtu tomēr iespēja arī atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Līdz ar to sāksim. Trūdiet ar pēdējo lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! man ir prieks, ka tagad mūsu komiteju vada arī sievieti. Apsveicu jūs jaunajā amatā. Ministra kungu. Man ir prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Tiešām no sirds priecājos, un, jo turisms un transports bieži vien tiek pateikts vienā apsilcienā, bet arī tas, ka tas atspoguļos jūsu pieejā, nu tas ir, jūsu skatījumā tā notiek. Malta ir nozīmīga jau turismu pieredze. Esmu pārliecināts, ka mēs sagaidīsim arī svarīgas institīvas. Būtu, manuprāt, tiešām apsveicami, ja šī dabiskā saikne, kas veidojas starp turismu un transportu, vēl spēcīgāk iezīmētos Eiropas politikām kas skar arī, protams, starpsavienojumus un turismu un arī šo nozaru savienojamību. Īpaši, kad mēs runājam par ilgspējīgu turismu, nākošais, kā mēs tieši runājam par to, ka Eiropā tas tiks atzīmēts kā kultūras mantojuma gads. Un tālāk, kur mēs runāsim arī par multimodalitāti transporta jomā. Tā kā mums ir jāizmanto visas jaunās iespējas. Es gribētu, protams, arī vēl dzirdēt papildāk, eh, papildus kāds konkrētāks akcijas un priekšlikums. Jā, priekšsādātā pārtrauc, piedošanu, es atvainojos, bet nu pusotra minūte tikai katram, jā? Ja? Labi, viss kārtībā, paldies! Prūs kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Paldies ministriem par uzrunām skaidrojumiem, ka līdz arī referente EASAS regulā es tiešām vēlētos skart abus divus jautājumus nozars. Novembrī parlaments nobalso par savu nostāju par EASAS pamatregulu un ir gatavi uzsākt trialogu sarunas ar padomi. Manai politiskai grupai ļoti svarīgs viens jautājums, ka tieši parlaments tiktu iesaistīts jaunā EASAS regulā. Mums ir ļoti svarīgi sekot arī, protams, nodarbinātības jautājumiem, lai netiktu apdraudēta aviācijas drošība. Tādēļ mēs ieviesam papildus jaunu pantu, kur mēs izstrādām jaunu mandātu papildinājumu EASAI. E. Tātad jautājums ir par to, kā mēs izsekojam atsevišķajām transporta praksēm. Bet jāatzīst, ka ne visas valdības ir sapratušas mūsu, mūsu nolūkus. Mēs dzirdam pārmetumus, ka mēs jaucam transporta politiku, darba, sociālās drošības garantijām un tā tālāk. Bet es tomēr uzskatu, šādami ir tiešām nesaprasti. Jo mēs tiešām vienīgais jautājums, ko vēlamies nodrošināt šeit, ir viesatiksmes drošība. Un drošības noteikumi, kurus tagad gribētu kāds apiet, uh, vai visu laiku taustīties uz jau ba, uz nepārvaramās robežas, ir tiešām ļoti bīstami. Mēs zinām, ka iek sodīti vai ieliek tie piloti, ja viņi pārāk daudz tieši ieliek degvielas kerozīnu savā lidmašīnās rezervi vai viņiem liek lidot, pat ja viņi ir saslimuši, runātā tiek pārtraukta. Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Revolkundze. Ministra kungi, man ir prieks jūs šodien redzēt, man ir prieks lasīt un iepazīties arī ar Maltas prezidentūru, Maltas prezidentūras programmu. Mēs redzam, ka arī sociālos jautājumus jūs vēlaties likt spēcīgs akcentus, tieši šādā veidā uzsverot Eiropas lomu. Transporta jomā jūs esat arī tiešām norādījuši uz daudzajām problēmām, kas ir šobrīd ar vienu aktuālas iekšē tirgū. Vai jūs varētu tomēr arī precīzāk izteikties par sevi mērķiem? Un kāds varētu būt diskusijas svarīgākos jautājumos, kā piemēram nosūtītie, norīkotie darbinieki, un tāpat arī visus, kas skar uh, transporta darbiniekus, sausums transporta jomā, īpaši kravu pārvadātājus. Uh, kā jūs varētu cīnīties par dažādu veidu uh, vēstuļu paskastīts uzņēmumiem, kas ignorē sociālās aizsardzības un sociālās apdrošināšanas noteikumus. Un transporta jomā kādā veidā, visprecīzāk, jūs plānojat nodrošināt arī emisiju samazinājumu transporta jomā līdz 2030. gadam? Un kā jūs domājat, iekļaut arī daudzos ilgtermiņa mērķus, kas mums noteikti Eiropā un līdz ar to arī dalībvalstīs? Un kā to attiecināt uz transporta jomu? Tālāk uh, runā Ujelikungs. Jā, paldies priekšsādātāji, godātie ministra kungi. Jūs pēdējos gadu laikā jūs esat sevi pierādījis kā ļoti aktīvs turisma ministrs. Es esmu ļoti bieži ar jums ticies dažādās turisma mesēs, izstādēs. Man ir bijusi ļoti nozīmīga jau pieredze sadarbībā ar jums, un tas man reizē to tādu pārliecību par veiksmīgu sadarbību turpmāko mēnešu laikā. Paldies arī, ka jūs arī aicinat mūs piedalīties turismu task force sanāksmē Maltā. Droši vien jautājumus tad arī varam padzināt, vēl tad skatīt tieši tur uz vietas. Es vēlētos runāt par vīzu politiku. Ja, mēs esam ļoti aktīvi cīnījušies, lai izstrādātu labu vīzu paketi, kas ir iegūms arī transportām, piedošana turismam, bet padomi šo jautājumu bloķē veselu gadu jau. Es aicinātu Maltas prezidentūru tomēr šo jautājumu virzīt un atrisināt. Otkārt, jau Zīles kungs par to runāja, sadarbībā ar trešām valstīm. Un kāds veidojas tad attiecības vienam ar Ķīnu? Mēs esam sagatavojuši daudz informatīvo materiālu. Task Force eh, ļoti šī darba grupa strādā pie jautājumiem Eh, skatot konkrēts arī projektus. Un Dālī kundze, man tiešām, mm, kas pārstāv arī Maltu, ir ļoti aktīva mūsu transporta komitejā. Paldies, tālāk uzklausīsim Montero Degvā. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es vēlēs katrā ziņā vēlēt arī veiksmu panākums prezidentūras laikā. Un jums priekšsēdētāji arī apsveicu ar stāšanos jaunā amatā. Maltas prezidentūra ir uzstādījusi ļoti ambiciozus mērķus, un jūs arī apņematies risināt daudz tādus reālus jautājumus, kas vistiešā veidā arī ietekmē Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Mēs runājam par transportu un turismu jau gadiem ilgi mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Un tādēļ ir ļoti liels prieks redzēt, ka Maltas prezidentūras apņēmis uh, strādāt arī īpaši turisma jomā. Paldies, ka jūs iepazīstināt ar savām prioritātēm turisma jomā. Nu, maltiešiem būtu lieki stāstīt par turisma nozīmi atsevišķos Eiropas reģionos, īpaši piekrastē. Bet vai jūs varētu tomēr precīzāk vēl pastāstīt lūdzu par tādiem uh, plāniem turismu jomā un īpašiem izaicinājumiem, ko jūs vēlaties pārvarēt? Mēs zinām, ka vairākas dalība valstis var strādāt pie ilgtermiņa stratēģijas. kas skar tieši piekrasti. Tālāk es vēlētos runāt par jūras transportu. Mums ir jāstiprina saiknes starp un savienojums starp salām. Vai jums būtu kādi atsevišķi plāni un pasākumi padomā, lai mēs varētu nodrošināt labāku reģionu sasniedzamību? Jā, paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlos pateikties ministriem par izklāstīto programmu. Malta jūs esat maza valsts, protams, jums seši mēneši paskatās ļoti ātri, mēs, protams, jūs varam gaidīt brīnums no jums, un es zinu, ka jums arī daudz kas izdosies. Man tādi būtu divi konkrēti jautājumi. Transporta ministra kungs, uh, Zamikungs, man būtu jautājums, vai jūs redzat iespēju arī tomēr Single European Sky vienoto gaistelpu arī tālāk virzīt? Man liekas, ka varbūt tieši mazai valstī ir iespēja panākt nepieciešamo izrāvienu un atbloķēt šo jautājumu. Otrkārt, jūs runājat par arī atkritumiem jūrā, kas būtu, teicam, jārisina. Vai es tad varētu iztēloties, ka arī varētu būt labāks darbība ar EMSA, ja, jo viņi ļoti precīzi šo izsakot, kur kādi atkritumi tiek izbērti? Vai jums būtu kādi konkrētāki priekšlikumi šajā jautājumā? Un par iekšzemes ūdeņu ceļošanas trajektorijām. Es saprotu, ka te jums arī vēl ir atsevišķi plāni, varētu lūdzu precīzāk. Un, Lūdzu, kungs, zinu, ka Vēles kungs ar kādreiz jau bija turisma ministrs, un tad arī saprot, ka Maltā jau ir šī tradicionāla pieeja, kur uzreiz ir vide, turismas, jūras lietas, tas tiek sasaistīts kopā. Un tātad Ocean Governance uh, uh, Maltā arī tiek uzskatīts par ļoti svarīgu jautājumu, un es domāju, ka jūs te varētu piedāt daudz jaunas idejas, vai ne? Man Mintlārbēn kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Ministra kungi, man ir prieks redzēt, ka tas prioritāts jūs esat iezīmējuši savai prezidentūrai. Dažādie politiskie risinājumi Gibraltāram, manuprāt, arī ir jāatrod reāls politikas risinājums. Šobrīd, ja tas bloķē aviācijas jautājums, tāpat arī daudz citus, īpaši Single European Sky un arī pasažieru tiesības. Es ceru, ka jūs prezidentūrai pietiks drosmes un uzņēmuši jautājumus atrisināt. Un grib vēl tādu jautājumu, tad ir jāiekļau politiskā darbkārtībā. Man jautājums ir par stratēģiju. Vai jūs esat gatavi šo jautājumu iekļaut arī pat um, Eiropadomas līmenī. Un uh, kādi varētu būt šie jautājumi um, un jūsu soļi un kāda palīdzība mums varbūt būtu nepieciešama? Tālāk par sauszemes paketi. Mēs runājam par sauszemes institīvām, jo it kā par road package sauszemes pakotni mums it kā vairs nav pamat runāt. Mēs tā pārējām uz atsevišķām institīvām. Īpaši, kas arī gan arī par operatoru pienākumiem, gan arī piekļuvi tirgumu starptautiskajā sazemes transporta jomā. Vai jūs šos jautājumus arī plānojat iekļaut padomas darba grupu darba kārtībā? Paldies, tālāk Andersons kundz lūdzu. Paldies, prieks jūs redzēt, ministra kungi. Jums ir eh, tiešām jau pār, eh, pārliecinoša profesionālā pieredze un zināšanas. Man interesē jūsu viedoklis par pasažieru tiesībām. Es biju ēnu referente, un mēs tieši strādājam šiem jautājumiem. Un mums tas viss tiešām ir liela vilšanās, ka pirmkārt tas ir vilšanās pasažieriem visā Eiropā un otrkārt visai nozarei, ka pasažieru tiesības nav atrisināts mums tomēr neapmienam pašreizējā situācija, un mēs gribētu tomēr, lai varam visiem pasažieriem piemērot savas tiesības. Kā jūs to redzētu, kā plānojat to risināt? Un tālāk arī uh, dzelzceļa paketi. Tur ir ļoti daudz izņēmumu. Jo, manuprāt, tas ir ļoti kaitinoša situācija uh, dzelzceļa pasažieriem, ka atsevišķus jautājumus tiesības piemēro pilnībā, savukārt citās nē. Ja pat ir zaudētie savienojumi, atceltie Eh, braucieni, tas ir ļoti kaitinoši, bet nav vienoti noteikti politika, kā tad šādā situācijā eh, valstis rīkojas. Un īpaši mēs apzināmies, jā, ir, protams, tāds īpašās situācijas, kur tas nav pieņemami, ka visu šo atbildību uzveļ uz, uz, uz datu operatoriem, bet ir tā, tas ir tiešām izņēmuma gadījumi, bet kopumā tas taču nepieļaujam, ka uh, pasažieri tiek atstāti pilnīgi bez jebkāda veida palīdzības. Derlīkungs, kura uzvārdu gan rakstā vairāk nekā manējo. Jā, paldies, es arī kādā ziņā arī vēlētos novēlēt jums veiksmu un uzņemšos. Ceru, ka mūsu uzvārds tiešām nesajauks. Lai gan tā notiek bieži. Ministra kungi, prieks jūs redzēt un dzirdēt jūsu izklāstu par prioritātēm. Mm. Man ir prieks dzirdēt, ka jūs īpaši pievēršaties arī vienotiem tirgumam tas noteikti ir sagaidāms papildus kā papildus ieguvums mūsu uzņēmumiem. Vienlaiks, es domāju, jums arī ir skaidrs. Un, zināmais regress, ko mēs redzam transporta jomā atsevišķās dalībvalstīs, kas maina savu likumdošanu par transporta pakalpojumiem un uz, līdz ar to rodas papildus administratīvais sloks transporta uzņēmumiem. Tad mēs runājam par sarežģītu situāciju, kurā nonāk mazie un vidējie uzņēmumi, kas nespēj sekot visām jaunajām izmaiņām. Un otra nelēma, ka tādā veidā tiek sadrumstalēts iekšējais tirgus. Ko jūs plānojat darīt lietas labā? Lai nepieļautu vēl tālāko situācijas pasliktināšanos iekšējā tirgū. Marinesku kundze. Visie? O, oh, Marinesku kungs piedošana. Priekšsādātāji, apsveicu jūs ar jaunu amatu. Lai jums izdodas. Ministra kungi, paldies par prezentāciju. Luis kungs, jūs runājat par elastību arī jāsas e jautājumā. gan padomi, gan parlaments ir Eiropas iestādes. Eiropas parlaments nekad nepieņems tādu likumdošanu, kas nav Eiropaiska pēc būtības, kas ir vairāk nacionāla. Un Eiropas parlaments nekad nepieņems tādus grozījumus, kas ir vērsti uz, izmā, uz situācijas pasliktināšanos salīdzinām ar pašreizēju situāciju. Un tieši šobrīd šāda situācija ir nonākusi notikusi attiecībā uz jāsu. Ja kur mums ir parastā lēmuma procedūra, tur mēs nevaram piekāpties. Mums ir, ja, mēs varam būt elastīgi tikai virzienā vairāk Eiropas risinājumu. Tālāk par Single European Sky. Tas arī ir bloķēts padomē. Un faktiski sanāk, ka padomu īstenībā ir izstājusies no līguma faktiski viņiem bija vienkārši jānobalso. Lisabonas līgums, tur skaidri pasaka, tur ir koplēma procedūra, ja parastā likumdošanas kārtība un jābalso. Viņi to nedara. Jums ir līdz to tas jāpiemēro šobrīd. Skaidri līgums to pasaka, jums ir jāievēro noteikumi. Tātad jums šis jautājums jāvirz uz balsošanu un jāatrisina. Labi, mēs cienām apvienoto karalistu un Spāniju, bet pēc marta, manuprāt, mums būs pavisam grūti pieņemt to, ka kāds bloķē ka valsts konkrētā valsts, kas patīk klasās izstāties no Eiropas Savienības, bloķē šo jautājumu tālāk virzīšanu. Eiropas Savienības likumdošana. Tā kā lūdzu, lūdzu, sāciet šo jautājumu risināt pavisam strauji. Koškungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies ministra kungiem par izklāstīto prezidentūras programmu. Man pārsteidz, ka divas lietas vispār neparādījās. Brexits lūk, tas iet kopā ar iepriekšēju izteikumu, un otrs ir bēgļi, migrācija, vīzu politika. Zemitīkungs, jums bija, jūs minējāt dzelzceļa pasažieru jautājumu. Rīzāk te runāja par to multimodālo ceļošanu. Vai ir jēga runāt par atsevišķajiem transporta jomām, tiesībām, vai te tomēr jā jau jāmeklē kopīgi risinājums starp dažāda veida transporta modeļiem. Tātad mēs runātu par eh, darbinieku un cilvēku, kas dodas uz darbu, darb, eh, pasažieru eh, <laughs> transportiesībām. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos apsveikt jūs ar ievēlēšanu un arī vicepriekšsēžiem, lai labi sokas darbs. Arī sveicu Maltas prezidentūru, es ļoti labi pazīstu un zinu, kāda ir Malta un zinu, cik turismu jautājums ir ļoti svarīgs. Tad tieši ar to vēlos arī sākt. Eiropas parlaments jau ir pieņēmis savu nostāju 2015. gada oktobrī apstiprinājumu turismu ziņojumu, biju referenti un šajā ziņojumā arī ir ļoti daudz no tā, ko jau minējāt. Uh, Tad ja arī komisija ir izstrādājusi stratēģiju turismu jomā. Runājot par turismā atsevišķajām nozarēm, kādas ir jūsu prioritātes? Tālāk par aviāciju. Arī šeit uh, šis jautājums ir ļoti svarīgs par uh, vienoto gaisa telpu, Man ir prieks, ka jūs to minējāt, ir ļoti svarīgi to risināt. Rītdien balsosim par Eiropas aeronautikas stratēģiju, jo es piedāvāju specifisku grozījumu, kur tieši arī minam šo vienoto gaisa telpu. Tā nevar būt tabū. Es tiešām ceru, ka arī šis grozījums rītdien tiks apstiprināts. Tālāk par ilgspējību gribētu zināt, ko darīsiet ar alternatīvajiem, alternatīvo kūrināmo kas var palīdzēt attīrīt vidi. Paldies! Merci beaucoup, Madame Jacques. Paldies, Džekija Fostere. Esiet sveicināti, ministra kungi. Man ir ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. Mani ļoti interesē arī jūras jautājumi. Mēs ļoti cieši arī sadarbojamies Savienotāju karalistē. Uh, tieši ar jūras nozari, un es arī aktīvi piedalīs, piedalīšos šo ziņojumu pārskatā par kuģu drošību un tam līdzīgi. Jā, šīs ir starptautiskā transporta nozare, mums ir jāievēro IMO prasības un arī jābūt ļoti piesardzīgiem uh, likumdošanas izstrādē, nevaram uzspiest tādu likumdošanu, kas varētu kompromitēt Eiropas Savienību dalību valstis. Uh, Līdz ar to mēs noteikti sadarbosimies pie šīs svarīgās nozares aviācija. Jā, es arī biju referente pie aviācijas drošības, arī tagad referente pie vienotās gaisa telpas un bezpilota lidaparātiem dronām arī pie tā strādājam, un arī šeit bija parlamentā, ka izveidojām EASU. Tas viss ir svarīgi. Atcerēsimies, ka runa ir par tehnisku regulu, tas nav politikas dokuments. Tādējādi arī jābūt ļoti piesardzīgiem un arī jāatjauno vienkārši šī regula. Tad man prieks arī, ka runājāt par konkurenci. Ja nu mums ir kas nepieciešams Eiropā, mums ir jābūt atvērtām robežām, lai varētu veicināt arī alianses uh, visā pasaulē. Uh, lai mums būtu arī labi pakalpojumi vienošanās un lai mēs varētu attīstīt uh, turismu tad arī, ko teica Vande Kampa kungs, kā Malta iegūst savu neatkarību 1964. gadā tieši tādēļ, ka to vēlējās maltiešu vairākums. Atcerieties, kā Gibraltārieši arī ne, nesen noturēja referendumu, kur 98% uzskatīja, ka labāk viņiem ir palikt apvienotās karalists suverēnajā teritorijā. Liels paldies un eh, sagaidām jūs atbildi. Merci, Madame Foster. Paldies, Fosters kundze. Eh, Degani Paskalkungs. Paldies! Apsveicu jūs priekšsēdētāju ar ievēlēšanu un arī sveicu Maltas prezidentūru, lai jums uh, arī veicas darbā. Es esmu un arī nekā spānis no Gibraltāras, ir risinājumi un tie ir jāmeklē. Gibraltārā arī piemērojot šos gaisa noteikumus, kas ir uz laiku atcelti. Tātad iesaistītās puses ir Spānija un Afrikā karalisti jau kopš uh, e, 19. gadsimta mums ir šis strīdu jautājums. Mēs varam turpināt darbu un arī tad o, atrisināt šo jautājumu. Vienotā gaisa telpa un arī pasažieru tiesības, tas viss ir jāpiemēro arī Gibraltārs teritorijā. Afrikā karalīs mūs pamet. Noticis ir Brexits. Līdz ar to tagad ir jāizvēlas eh, starp tiesībām un eh, tie, tiesībām, iespējām tātad šīm val, šo valsti, kas mūs pametīs. Mums ir jāvienojas. Taču arī Spānija rīkojusies. Mēs nesat klajā ar dāsnu priekšlikumu. Eh, notic, noticis nelegāls referendums. ANO to arī ir paziņojis, ka tā nav problēma ar pašnoteikšanos. Uh, Spānija piedāvāja arī eh, šo suverenitāti apvienotā karalistē, lai saglabātu status quo Gibraltāras iedzīvotājiem, un ko mēs varētu arī piedāvāt visiem šiem cilvēkiem, kas strādā Gibraltārā, un kas arī turpinās to darīs, darīt, arī jo, draudzīgās uh, attiecībās. Uh, Lūk, tāds ir izcinājums. Nav patiesība, ka nav juridisku risinājumu. Ir šādi risinājumi, un, manuprāt, tas ir vēl iespējamāk ir tagad, jo ir noticis Brexit, un Spānija nāk uz klajā šo savu dāsno priekšlikumu. Un, nu, ko es pierakstījos pēdējā? Uh, runātājs sarakstā, ministra kungi, jūs teicāt, ka jūras jautājums, jūras transporta jautājums būs jūsu prioritāte. Tad kā uh, jūs to savietosiet ar citiem transporta veidiem? Tas ir jautājums pēc būtības. Vai esat domājuši par stratēģiju, piemēram, ziemeļostas, dienvidostas, kāds sakars tā arī šī tirzniecība pa jūras ceļiem, visas aktuālās vidas un sociālās problēmas? Tad vai jūs arī vēlties uzturēt šo intra-Eiropas eh, um, ehm, mm, tirzniecību, tirzniecības ceļus? Katram jums tagad būs desmit minūtes, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms paldies par jaun, jaukajiem vārdiem, paldies par jautājumiem bez labajiem vārdiem visi arī teica, jā, ka transports nozīmē daudz darba un liels izaicinājums. Es to nesaku tikai no savas sirds, bet arī no pieredzes. Jūs teicāt, ka jūs nesagaidāt brī, brīnumus, bet varat būt droši brīnumus es eh, neradīšu. Maltā mēs sakām, esam vienoti un tikai tad uh, mēs esam stipri. Kopā mēs varam paveikt vairāk. Esmu pārliecināts, ja ir griba, tad ir izcinājums. Ja mēs strādājam kopā, tad mēs gūsim panākums, protams, ne jau pilnīgi visās jomās, bet mēs varam spērt nozīmīgus soļus uz priekšu. Un tagad uzreiz ķeršos pie jūsu uzdotajiem jautājumiem. Par ceļu drošību. Mēs koncentrēsimies uz mērķiem, kas ir saistīti ar nopietniem uh, ievainojumiem. Pieņemsim ministra deklarāciju par ceļu satiksmes drošību. Un viens no galvenajiem elementiem dekla deklarācijā ir vienoties transporta ministriem par mērķu noteikšanu, lai samazinātu šos nopietnos ievainojumus līdz 25. gadām par 50%. Arī mēs esam ņēmuši vērā Eiropas parlamenta nostāju. Uh, Da, vairākas dalībās arī nākušas lai ar iniciatīvām šajā jomā. Ir arī padomas secinājumi par ceļu satiksmes drošību 2010. gadā Beļģijas prezidentūras laikā nopietni ievainojumi. Ir 135 tūkstoši gadā atbilstīgi nesenākajiem datiem. Ir 170 nopietni ievainojumi uz ceļiem katru dienu. Un, protams, tas rada ciešanas upuriem. Uh, tas arī tam ir milzīgas sociālā izmaksas. Kolektīvi mums ir pienākums rīkoties. Tālāk par automatizētajiem transporta līdzekļiem. Šo sešu mēnešu laikā esam iecerējuši eh, stiprināt arī dokumentus, kas ir pieņemti Nīderlandes prezidentūras laikā, uzturēt augstu līmeni struktūrālo dialogu par šiem transporta līdzekļiem, lai varētu runāt par dažādām attīstībām, to informēt sabiedrību, apmainīties paraugu praksi un tā tālāk tā projām. Mums jāsadā kopā, kā jau es to teicu sākumā par īpašajām nozarēm par drošāku kurināmu vai degvielas izmantošanu. Mums ir jākoncentrējas uz to, lai īstenotu esošo likumdošanu, lai izmantotu alternatīvo degvielu. Arī, piemēram, sašķidrinātā dabas gāze. kur mazākās arī te ir juridiskā skaidrība, lai varētu veikt ieguld, investīcijas, labāk jāizmanto arī tenti instrumenti, lai koncentrētos uz transportu zaļo dimensiju. Mūsu prezidentūras laikā darīsim visu, lai atvieglot šī procesa norisi. Tas arī atbild uz jautājumu par šo heavy fuel izmantošanu. Tālāk par uh, Ceļu eh, satiksmes drošības pakotni. Mums to jau norādīja prezentācijā. Mēs visi vēlamies eh, īstenot eh, sauszemes transporta iniciatīvu. Mēs esam iecerējuši sagatavot pamatu nākamajiem kolēģiem prezidentūrā Igauņiem pie sauszemes transporta būs jāstrādā. Uh, mūsu prezidentūras laikā šī varētu būt iespēja, lai izmantotu šo sauszemes transporta iniciatīvas momentu. Pēdējo mēnešu laikā e, ir pieņemta dzelzceļa pakotne. Tagad ir laiks īstenot šo pakotni. Mēs ceram, ka ceturtā dzelzceļa pakotne veicinās dzelzceļa sektora attīstību, izmantos visu potenciālu, lai norādītu arī, ka mēs uzskatām dzelzceļa nozare, transports ir izcinājums sastrēgumiem. Arī Maltā esam gatavi organizēt semināru par pilsētas transporta attīstību, rast uh, formāls un finanšu risinājums. Dzelzceļa nākotnē atkarīga no visies aizsīto pušu sadarbību. Ļoti svarīgi ir tas, lai visas institūcijas arī tad ņemtu vērā jaunākās tendences par IRTMS. Ja kas ir ļoti svarīgs elements dzelzceļa nozarē. Skaidrs, ka ir kopīgs mērķis pātrināt IRTM attīstības Eiropā. Esam gatavi atvieglot šo procesu prezidentūras laikā. Tālāk par paskastīšu kompānijām, par sociālo dempingu. Krit, nu, kritērija. Komisija arī ir identificējuši šo jautājumu, kā arī izcinām. Prezidentūra tad arī sagaida nākamo priekšlikumu par uh, profesijām, tad arī raudzīt, kādi ir īstenojami pasākumi, lai uh, varētu nodrošināt uh, pakalpojumu sniegšanas brīvību, lai nebremzētu MVU piekļuvi tirgumu. Par sociālajiem eh, nosacījumiem transporta nozarē. Tas, eh, arī viena, tas arī ir viens no pīlāriem, pie kā strādā šogad komisija. Papildus izmaiņām sociālajā likumdošanā, kas attiec uz transporta nozara, piemēram, braukšanas laiku, atpūtas laiku, ir arī diskusijas par darbinieku nosūtīšanu. Un tas ir izraisījis tāds eh, divus nometnes par uh, nosūtīšanas, eh, nosūtījumu darbiniekiem. Arī mēs sāksim strādāt pie kopējās pieejas padomē tālāk par dažu dalību valstu priekšlikumiem par minimālo algu nos eh, vairākas valstis jau ir minējušas bāžas par šo, ka iniciatīvas fragmentē iekšējo tirgu. Šai sakarā komisija um, tiek aicināta klajā ar uh, sauzemes transporta iniciatīva pēc iespējas ātrāk par EMSU. Aģentūrai milzīgi pievienotā vērtība un spēlē svarīgu lomu ES jūras politikā. Mūsu mandāta laikā nodrošināsim, eh, lai tiktu saglabāt pēc iespējas spēcīgāk sadarbība ar šo aģentūru par migrāciju, transportpolitiku pateicos visiem, kas ir iesaistīti, lai glābtu desmitiem tūkstošu cilvēku jūrā. Arī pateicos kuģniecības nozarei, kas daudz arī ir sniegusi savu devumu. Mūsu morālais pienākums arī mūs vadīs, lai palīdzētu cilvēks, kas ir briesmās. Arī uh, institūcijas ir atrīkojušās uh, šajā jomā. Uh, pieņemot jaunu ES likumdošanu, palīdzēs Eiropai risināt ikdienas e, visi izaicinājums. Strādāsim pie kompetento aģentūru sadarbības, lai labāk tiktu izmantotas esošās struktūras un lai varētu imigrācijas jautājumu atsākt pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka esmu atbildējis lielāko daļu jūsu jautājumu un vēlos vispirms pateikties Maiklam un arī apsveicu Karimu. Un tagad vērts uh, manam kolēģim. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, paldies jums visiem par uh, šo diskusiju. Paldies par uh, ļoti svarīgiem jautājumiem. Un otrs, paldies visiem tiem, kuri saprot, un atzīst, ka mēs jā, esam maza dalībvalsts, un, bet darīsim visu, ko varēsim šo sešu mēnešu laikā, ļoti tādā um, lielā pazemībā, bet, uh, protams, mēģināsim pēc iespējas labāk uh, īstenot uh, mūsu prezidentūru. Pirmo prezidentūru nākamā būs pēc 17 gadiem. Tātad jāsā aviācijas aspekts, un pēc tam runāšu par vīzu kodeksu un uh, turismu. Mēģināšu runāt pēc iespējas lakoniskāk par jāsā e failu. Pateicos referentam, Marines Kūkungam, kurš arī ļoti skaidri izteicās savos komentāros par to, ka um, risinājumam ir jābūt Eiropas un nevis nacionālam. Varu apliecināt, ka uh, prezidentūra arī tieši tāpat raugās uz šo jautājumu. Es arī pateicos trijo partneriem par progresu. Prezidentūra apņēmības pilna ļoti smagi strādāt pie šī faila, panākt vienošanos ar mūsu uh, līdz likuma pieņēmējiem Eiropas parlamentu. Mēs ļoti nopietni arī raugāmies, protams, uz sociālajiem ekonomiskajiem aspektiem šajā situācijā. Uh, Un arī te mums ir jāpanāk vienošanās, bet tai ir jābūt um, tādai vienošanai, kas respektē trīs pamatprincipus - drošību, uh, spēcīgāku Eiropas aviācijas sektoru un treškārt aviācijas sektors, kurš var būt konkurētspējīgs starptautiskajā tirgū. Lūk, um, šie trīs pamatprincipi. Tālāk par pasažieru tiesībām bloķētiem failiem. Mēs saprotam šo uh, frustrāciju, ko paudāt uh, savos izteikumos. Mēs ceram, ka status quo neieilgs. Šodien var pateikt, ka darīsim visu iespējamo, lai sadarbotos un lai arī atbalstītu risinājumu šim jautājumam, proti vienkārši, lai atbloķētu šos ļoti svarīgos failus. Jūs arī minējāt gaisa transportu vienošanos, daži minēja gaisa pakalpojumu vienošanās, tie ir ļoti svarīgi. Mēs arī skatīsimies ārpus mūsu robežām transporta jomā. Tas ir ļoti būtiski, ja Mēs vēlamies arī atrisināt šos garo pārvadājumu jautājumus. Strādāsim pie gaisa transporta nolīgumiem. Koncentrēsimies uz konsultācijām ar dalību valstīm, lai varētu vienoties un raudzītos, kādi var būt jauni mandāti, uh, divpusēji, daudzpusēji, lai saņemtu vairāk mandātus ar citām svarīgām valstīm. Tālāk par turismu. Arī jūs minējāt savas bāžas par vīzas kodeksu. Vīzu kodeksu. Jautājums ļoti svarīgs no turisma viedokļa, jo mūsu turisma vadā mums ir jāpalielina uh, vīzu izdošanas efektivitāte. Tajā pat laikā jārespektē, protams, arī šie drošības apsvērumi. Mēs saprotam, ka pašlaik sarunas ir sarežģītas ar Eiropas parlamentu. Malta arī apdomā, kādi spēram nākamie soļi, lai mēs varētu progresēt, un tad arī mēs sazināsimies noteikti ar Eiropas parlamentu, sadarbosimies, lai šo SAP varētu pavirzīt uz priekšu. Par integrēto jūras politiko, zilā izaugsme, pārvaldība – ne tikai no turisma viedokļa, bet kopumā mēs uzskatām un atzīstam, ka zilā izaugsme ir ļoti svarīga un tā radīs ļoti daudz darba vietas. Mē, mēs esam uh, jūrniecības nācija, mēs to ļoti labi zinām un noteikti šis jautājums būs mūsu prioritāšu augšgalā. Arī pieņemot padomi secinājumus par šo. Te mēs norādīsim, uh, virzienu, kurā jāiet. Tad arī, protams, izvērtēsim, kas ir noticis līdz šim ar šo integrēto jūst, jūrniecības politiku un zilo izaugsmi. Tad arī noteiksim ļoti skaidru darba kārtību šajā sfērā. Tālāk par pēdējo jautājumu par Ķīnas turismu, starptautisko turismu kopumā no turisma viedokļa. Nu, jāstrādā smagi jā, vairāk ir jāsadarbojas. Tāda, tāda būs mūsu darba kārtība. Mēs esam konkurenti, bet konkurence ir veselīga. Arī turisma jomā. Mums ir ļoti daudzveidīga, daudzveid, daudzveidīgs piedāvājums. Tas arī ir jārespektē. Tā būs mana prioritāte turisma nozarē šīs prezidentūras laikā jāsadarbojas, lai izstrādātu integrētu piedāvājumu. Eiropa kā gala mērķis. Tas nav tāds piedāvājums, kas ierobežo dalību valstis, bet kas tieši izceļ mūsu daudzveidību. Šis un ar šo air connectivity kopīgo eh, stratēģiju, es domāju, ka Tas var piesaistīt vairāk starptautiskos turistus, un tas veicinās izaugsmi un kvalitatīvas darba vietas. Liels jums paldies! Paldies jums visiem par man sniegto iespēju izteikties, paskaidrot prioritātes. Esmu pārliecināts arī kolēģi vārdā, ka Maltas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai sniegtu savu pievienoto vērtību Eiropas Savienībai un pāri visam Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies, ministru kungi! Lielas paldies! Mēs tiešām sagaidām sadarbību ar jums. Jūs eh, daudz runājāt par sadarbību, mēs katrā ziņā ļoti daudz sagaidām no tās, un arī dzen mēs atgādināsim par savām prioritātēm, lai tās kļūtu arī par jūsējām, katrā ziņā, lai veicas labu ceļavēju, un mēs jūs atbalstīsim. Paldies un uz drīz tikšanos!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 ar ierasto programmu par droši, pasažieru kuģu drošības failu. Mums ir Digimove eh, pārstāve Magda Očelska, un pēc tam uzklausīsim mūsu trīs eh, referentus Bilbao, Atiku, Rikē kungu un Ajuto kungu. Kundzi. Šķiet, ka visi nav ieradušies. Bet nu tagad dosim vārdu komisijas pārstāvim, pārstāvēm. Lielas paldies priekšsādātāji, labrīt! Paldies par iespēju komisijai iepazīstināt ar trīs refit priekšlikumiem par ES pasažieru kuģu drošību. Kā atminēsieties, 2015. gadā novembrī mēs jau jums prezentējām to, kā virzāmies uz priekšu atbilstības pārbaudas jomā vairākos priekšlikumos, kas attiecas uz pasažieru kuģu drošību. Un mēs ar lielu prieku uh, secinām, ka transporta komitejas locekļi atbalsta komisijas nodomu vienkāršot pastāvošo satvaru, lai tas būtu samērīgāks un skaidrāks arī 22. novembra mm, paziņojums par jūras transportu. Eh, parlaments arī atbalstīja šo pakotni, kur tiek pastiprināta drošība un konkurētspēja, padarot noteikumus vieglākus, skaidrākus un at, salāgojot tos ar tehnoloģisko attīstību. Un pēdējos gados dalība, iesaistītās puses dalība valstis un tran komiteja eh, lūdza pievērsties šai tēmai, tajā pašā laikā saglabājot uh, E, paturot prātā svarīgu principu, lai pašreizējā sasniegtā drošība nemainītos. Un mm, es, protams, e, uzskatu, ka tas, cerams, turpināsies, un e, komisija arī šajos trīs priekšlikumos ir centusies to ņemt vērā. Uh, Atgādināšu par atbilstības pārbaudas principiem. Ir m, mm, trīs jautājumi, kurus mēs uzdodam veicot eh, šo darbu. Vispirms, vai likumdošana joprojām strādā atbilstoši, un mm, bija skaidrs, ka nav nepieciešams m, mm, pilnībā pārrakstīt noteikumus, un tie atbilst eh, mērķim. Tad jautājums, vai mērķi joprojām ir atbilstīgi, un Te jādomā par e, drošību, tajā pašā laikā nodrošinot arī ikdienas mobilitātes iespējas e, pasažieriem. Tātad mērķi paliek, bet dažās jomās ir vienkāršošana un e, skaidrība nedaudz lielāka nepieciešama, un tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka šis priekšlikuma kopums tika izstrādāts 15 gadus atpakaļ, un tā tad ir jāņem vērā jaunās attīstības tendences, tehnoloģijas un tam līdzīgi. Uh, Tātad, principā, ja mēs atkal paraugāmies uz šiem priekšlikumiem kopumam, doma aiz tiem ir tāda, ir jāparūpējas, lai būtu atjauninājumi attiecībā pret pašreizējām prasībām, lai uh, reģistrētu uh, šos pasažierus un arī mm, pasažieru kuģos un arī un arī citur tā, lai būtu ievērot standarti. Un mēs arī raudzījāmies uz drošības noteikumiem pasažieru kuģiem, lai mēs varētu atjaunot, uzraudzīt un piemērot. Eh, tas attiecas uz eh, piemērošanas aptvērumu tātad, un visbeidzot raudzījāmies uz eh, prāmjiem un ātrgaitas kuģiem mm, un šiem anketu pārbaužu veidiem tā, lai Mm, eh, tas atbilstu ad, nepārāk lielam administratīvam lokam slogam un lai pašreizēji administratīvas e, režīmi būtu labāk koordināti. Tātad, kā, kā tad izpaužas šis pārskats? Te ir trīs eh, likumdošanas m, mm, punkti 98.41 par cilvēku reģistrāciju un Ir svarīgi atcerēties, ka pasažieru drošību nedrīkst pārkāpt, atļaujot vairāk pasažieru uz kuģiem, kā atļauts, bet visļaunākajā gadījumā, ja ir nepieciešams glābšanas operācijas pēc mm, negadījuma, tad, eh, lai tas būtu iespējams efektīvā veidā, tālāk par 2045 mm, direktīvu par uh, harmonizētiem standartiem standartiem pasažieru kuģiem, kas ir ražoti no tērauda vai līdzīga materiāla. Tas ir, lai aizpildītu iepriekšējās likumdošanas robus un mm, lai piemērotu starptautiskās solas konvencijas noteikums par detalizētiem tehniskiem noteikumiem eh, kuģiem. Un visbeidzot, 99.35 direktīva par obligātiem uh, mm, um, obligātām aptaujām prāmjiem un ātri gaitas kuģiem ir īpaši inspekcijas režīmi šiem kuģiem, un neaizmirsīsim, ka šie kuģi ir uh, ļoti intensīvi satiksmes dalībnieki, un tagad uh, pavisam īsi pieskaršos šiem trim priekšlikumiem, divi slaidi katram paredzēti, un, ja būs nepieciešams, varēšu uh, pie tiem atgriezties un atbildēt uz jautājumiem. Tātad runājot par eh, uz klāja esošo personu reģistrāciju. Ļoti svarīgas izmaiņas ir, ka tiek aizstāta eh, pasažieru reģistrāt, datus datu kompānijas eh, sistēmā ar nepieciešamību tos reģistrēt Nacionālajā vienotajā logā. Un jūs jau zinājāt, 2010-65 mm, direktīva to ievies ar ziņošanas formalitātēm. Un tas arī saskan ar. Mm, prasību reģistrēt datus digitālā veidā, tā lai tos būtu viegli apstrādāt. Un tas ir arī nu, centiens parūpēties par to, lai Eiropas Savienības satvars, digitālais satvars jūrniecības transportā būtu labāk saskaņots, un ir skaidrs, ka šī pašreizējās prasības neņem vērā šos jaunās attīstības tendenci, šo nacionālo vienoto logu un citu, un arī nacionāla iestāde ir jāsa, jāsazinās ar pārvadājumu kompāniju ārkārtas gadījumā, un mūsuprāt tas arī atbild uz vairākiem jautājumiem. Uh, kas eh, bija izskanējuši no komitejas locekļu puses, ka eh, ārkārtas negadījuma gadījumā tas nebūtu efektīvi eh, sākumā mm, domāt tikai par ātru rīcību, bet svarīgi ir arī atvieglot informācijas apriti iesaistītajām mm, personām, pusēm, lai palīdzētu personām, kas ir cietušas negadījumā. Tad vēl ir dažas izmaiņas, eh, saistītās izmaiņas šajā direktīvā. Mūsu priekšlikumā ir ieviestas vairākas lietas, viena no tām datu uzglabāšanas periods, mm, jo mēs eh, ļoti eh, kārtīgi to uztveram, uzsveram direktīvā, to arī datu uzraugs mm, izcēla, ka datus nevajadzētu uz, paturēt pēc ārkārtas gadījumiem vai pēc uh, pārdomu beigām, mm, pēc tam, kad ir jau noslēgušās arī tiesvedības procedūras, ja tāds ir, un tā, lai atvieglotu piekļuvi eh, šiem eh, radiniekiem, ir arī brīvprātīgs informācijas noteikums par uh, Um, valsts piedarību, tā tad nebūs nepieciešams ID pārbaudas, tas nav saistīts ar drošību, bet vienkārši, lai būtu vieglāka informācijas ieguve gadījumā, ja ir eh, noticis eh, negadījums, un tas arī te arī paredzētas eh, saskaņošana ar jūras zonām, bet nu tur detalizētāk to neprezentēšu. 2009, tas ir 99. gada 35. Eh, direktīva. Eh, tur jaunākais elements ir aptvērumā precizējums tā, lai eh, kūģi, kas celti no alumīnija, viņi tiktu certificēti saskaņā ar direktīvas prasībām, tā, lai viņi izpildītu uh, ugunsdrošības prasības, kas ir ārkārtīgi svarīgs elements kopīgā drošības līmeņa nodrošināšanā. Uh, Uh, kuģojot uz šiem mm, kuģiem. Ir tehniskas lietas izskaidrot šajā direktīvā, kādas uh, bāžas uh, saistās ar ekvivalentu materiālu un pastāvošo standartu. Nu, detalizētāk tiešām to neskatīšu, bet komisija pār, piedāvā piecu gadu pārejas periodu, mēs zinām, ka dažos gadījumos būs nepieciešami papildu pielāgojumi, lai uzlabotu drošības līmeni šajos alumīnija kuģos. Un mums bija ļoti intensīvas diskusijas un uh, komplicēti pētījumi, kas bija jāizskata aptvēruma jomā, kas būtu jādara zem uh, kuģiem, kas ir mazāki par 24 metriem. Un Mēs nolēmām tos izņemt no direktīvas aptvērumu, bet no otras puses, un uh, to jau varu jums tagad uh, paziņot, ka mēs strādājam pie maziem, uh, maza kuģa, kuģu mm, šīm iniciatīvām, jo ir atšķirības šie dalību valstu noteikumos attiecībā uz šiem mazākiem kuģiem. Tas nenozīmē, ka prasības, kas šobrīd strādā, eh, pastāv, nedarbojas, bet vienkārši tas attiecas uz harmonizāciju mazāku kuģu jomā. Tāpēc mēs nospriedām, ka eh, šajā darbā labāk viņus izslēgt no aptvēruma. Direktīva mm, no komisijas puses paredz arī vēl citas izmaiņas. Bija diskusija par to, kam vajadzētu notikt ar pārveidotiem krāvu kuģiem, vai viņi tiek pārveidoti par pasažieru kuģiem, vai viņi par tādiem skaitās. Un direktīvā skaidri noteikti, ka prasības attieksies uz jebkuriem kuģiem, ne tikai pastāvošajiem. Nu, un ir arī precizējumi par tiem kuģiem, uz kuriem, kuru, uz kuriem direktīva attieksies, jo joprojām ir eh, tādi kuģi, par kuriem nav vienošanās starptautiskā līmenī par standartiem. Tātad, mm, eh, tāpēc nebūtu eh, saprātīgi tos iekļaut direktīvas aptvērumā, tas nepalielinātu juridisko paļāvību nevienam. Un pēdējā lieta, pēdējais priekšlikums Tā ir direktīva par pārbaudēm, par inspekcijām. Tas attiecas uz tiem kuģiem, kas piedalās regulārā satiksmē, un te atkal ir situācija par uh, dažādām situācijām atkarībā no uh, valsts, uh, tas ir kuģa karoga, un ir pārklāšanās, neskaidrības par to, kā vai noturēt šīs inspekcijas efektīvi, un uh, tā, lai e, inspekcijas virsmērķis šis drošība būtu ievērots. Un ko tad mēs piedāvājam e, šos e, apvienojumu inspekcijas tiem kuģiem, kuriem notiek ostas valsts kontroli un ārpus šīs kontrolas esošiem kuģiem mēs dodam dalībvalstīm lielāku elastību. Uh, Eh, tajā, kā organizēt inspekcijas, nevis to, vai tās vispār organizēt. Un te ir tādas saistītās izmaiņas, eh, kuras ir tehniskas, tās es izlaidīšu, bija jautājums par to, eh, lai inspekcijas tiktu noturētas attiecīgos laika intervālos, tā lai tās būtu pietiekami izvērstas gada griezumā un tā lai inspekcijas mm, attiektos arī uz uh, at, pareizo kuģa dāļu, atkarībā no tā, vai viņš ir ostā vai ceļā. Un uh, tas gan izskatās uh, visai sarežģīti. Un tad nu, mēs centāmies labāk parādīt dažādas atšķirības šajos karogu valsts noteikumos un nu, slaidos. Te ir informācija, nu, galvenais bija, galvenās atšķirības bija tad, kad uh, ku, šis ostas valsts atšķīrās no karoga valsts, un tur mēs centāmies apkopot dažas no šīm pārbaudēm. Bet svarīgākais elements, kas jāatcerās, ir tas, ka mēs atvieglojam tehnisko pieju inspekciju veikšanas jomā. Uh, tā lai nebūtu atkārtošanās vai ne, netiktu veiktas šīs inspekcijas, kas nav nepieciešams, bet galvenais ir nodrošināt šo drošības līmeni, kas jānodrošina šīm inspekcijām kuģos, kas mm, kuģo Eiropas Savienībā. Un mm, te ir arī virkne papildu dokumentu no dienestiem, arī īstenošanas plāns, kas ir pievienots šajām priekšlikumam. Un vēl eh, tiešām pēdējais slaids Es pieminēju, ka tā ir daļa no lielākas atbilstības pārbaudas, pie kuras mēs šobrīd strādājam, un jūs redzēsiet priekšlikumus, un jūs varēsiet tos redzēt no komisijas puses atkarībā no mm, atbilstības pārbaudas rezultātiem, un mēs tiešām strādājam pie šiem standartiem attiecībā uz mm, mērķi un šiem pasažieru uh, Mm, kuģiem, kas ir zem 24 metriem, arī mm, kaitējuma stabilitātes standartiem, pārskatīšanas standartiem 2945 direktīvas pielikumā kopā ar EMS, un es vēlētos arī šobrīd teikt, un eh, jums arī būs eh, viesis Marks Kumilī šajā pēcpusdienas sesijā, un mm, mūsu priekšlikumi. Uh, izdevās ar lielu atbalstu no Eiropas jūras drošības aģentūras palīdzību. Un es tiešām raudzīšos tā, lai šie priekšlikumi tiktu noslēgti atbilstīgā laika sprīdī. Paldies par šo prezentāciju. Es tagad došu vārdu referentiem un sāksim ar Bilbao kundzi. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī apsveicu jūs par ievēlēšanu priekšsēdētājs amatā, un es tiešām ceru, kā mums iespēja sadarboties tikpat efektīvi, kā to darījām arī Krāmerkunga laikā. Arī pateicos Krāmerkungam par ieguldīto darbu šo divu ar pusgadu laikā. Vēlos pateikties arī komisijai par eh, priekšlikumiem Aldis uh, grupa var atbalstīt vispārīgos kritērijus ar mērķi uzlabot visu šo likumdošanu, lai varētu to vienkāršot, precizēt definīcijas un tādējādi arī strādāt, lai šīs direktīvas varētu piemērot daudz uh, skaidrākā veidā, kur nav šaubu par noteikumu interpretāciju. Mēs arī piekrītam vispārējiem mērķiem, kas ir noteikti šajos tiesību aktos. Par eh, pasažieru reģistru uz kuģiem ir ļoti svarīgi, lai būtu arī šī vienotājs, uh, eh, uh, eh, vienotā loga sistēma. Tas nodrošinās labāku drošību, lielāku caurskatāmību uz kuģiem. Šī, manuprāt, ir unikāla iespēja, ko izmantot, lai uh, Uh, pielietotu inovācijas un digitālās attīstības elementus, lai varētu atrisināt dažādus politiskos elementus, uzlabotu kritērijus. Jā, ir arī Tas tiesa, ka ir uh, arī kūģiem jāsazinās ar iestādēm negadījuma um, situācijā, un mēs zinām, kad ir negadījumi, tad uh, iespējams, ka kūģa uh, vadītājiem ir cita veida uh, bāžas, nevis uzreiz sazināties ar atbildīgiem iestādēm. Ir ļoti svarīgi šie reģistri, un jārauga, vai tehnoloģijas varbūt arī mums varētu palīdzēt. Uh, atrisināt vēl problēmu jautājumus. Tālāk par datu saglabāšanu arī te mēs varam uh, vienoties. Arī, manuprāt, ir uh, nepieciešams arī uh, norādīt atsauci vismaz uz tautību, bet jārauga varbūt ar inovācijām mēs varam iet jau tālāk. Tālāk par 45.2009 iniciatīvu. Te pilnībā piekrītam arī tam, ka ir jāprecizē koncepti, tad kāds ir nepieciešamais materiāls, te ir liels sajukums, neskaidrība, dažādas interpretācijas dalību valstīs un par piemērošanu, par uh, aptvērumu te varbūt vairāk ir uh, jādebatē, jādebatē par 24 metru gāru kuģu iekļaušanu vai nē. Es domāju, par to mēs noteikti vēl varam debatēt. To arī minēja komisija, tas bija interesanti, ka viņi analizēja kodeksus par mazākām šīm normām. Taču jautājums būtu tāds, kād jūsuprāt varētu būt pieejams šāda veida kodeks mazākiem kuģiem, un par kādiem kuģiem tad jūs šeit arī domājat, un vai termiņi varētu arī saskanēt ar šīs iniciatīvas termiņiem, pilnībā piekrītam transponēšanas datumam, runēja par vienu gadu pēc pieņemšanas Mēs, Alde, arī noteikti pieturēsimies tieši pie šīs nostājas. Vēlos norādīt, ka esam gatavi turpināt sadarboties, kā to darījām arī līdz šim, un cerams, ka kopā arī mums izdosies atrisināt, precizēt un palielināt arī drošību pasažieriem Tas tad arī ir mūsu galvenais mērķis. Paldies. Paldies, Bilbao kundze. Tālāk, Mato kundze, kura aizstāja Ajūtas kundzi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos izteikties Ajūto kundzes vārdā. Viņa atvainojas, nav, nav varējis ierasties. Pirmkārt, Kolēģi pateicas DG Move no Eiropas komisijas prievaldīto darbu eh, kuģniecības drošības jomā. Pateicu sēnu referentiem, esam noteikuši termiņus, kas pārēdz diskusijas 27. un 28. februārī ar balsojumu, kas notiks 11. aprīlī komitejā. Uh, Mēs esam ieinteresēti saglabāt šos re, trīs rēfita tiesību aktus kopā, lai varētu tos kopā arī apstiprināt. Mēs pieņemam zināšanai arī komisijas priekšlikumu, mēs ņemam vērā arī padomas nostāju un referente, arī piekrītam, ka ir nepieciešams pārskatīt esošo likumdošanu, jo īpaši direktīvu 45 2009. Tad arī mums svarīgi norādīt, cik svarīgi ir piemērot pasažieru kūģu drošības noteikumus, ņemot vērā arī dažādus uh, um, negatīvus elementus un uh, negadījumus. Uh, kuģniecības nozarē jābūt tiešām ļoti uh, lielai uzmanībai pievērstai uh, šim jautājumam ir jāparedz izņēmums uh, kuģiem, kas ir mazāk par 24 metriem. Arī alumīnija kuģi ir jāatstāja ārpus direktīvas, vienkāršojot visu šīs nozares. Arī referente vēl iespējams uh, iesniegs kādus grozījumus un sagaidīsim arī devumus no citām uh, politiskām grupām un referentiem strādāsim, lai Eiropas parlaments varētu iestāties par vienotu nostāju šajā jautājumā. Paldies! Madame, Amato. Je laisse la parole à monsieur. Paldies. Tālāk Rikē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šis trešais jau ziņojums par refit īstenošanu, ko atkal ierosina komisija nu šobrīd. Es saprotu, ka te nav runa tikai par vienkāršošanu, bet par to, ka tiešām noteikumi tiek reāli mainīti un uh, pielāgoti, lai nodrošinātu uh, Eh, sauszemes transporta drošību un arī jūras pasažieru tiesības. Ja, jo mēs redzam, ka eh, dažkārt šajās nezināmajos ūdeņos ir ļoti liels drāmas notiek, un tur daudz kas paliek nezināms. Un eh, savukārt mums arī tas izmaksas ziņā, jā, tas ir ļoti dārga cena. Arī šeit runa tiešām par cietušām personām. Jau 98. un 99. gadā mēs strādājām pie nopietnējiem izaicinājumiem, kas radījās ar atsevišķu slimību uzliesmojumiem uz kuģiem, vēlāk, kas arī nonāk atsevišķās ostās. Kopš tā brīža daudz kas ir izdarīts, bet tomēr mēs redzam, ka ir vēl vairākas nepilnības un ir jānodrošina konkrēti nosacījumi. Tātad attiecīgi par šo komisijas priekšlikumus būtu vairāk komentāri. Tātad paredzētās divas inspekcijas gadā. Vienu uz jūrā, otrā piestātnē ostā. Um, tas būtu saprotami. Un tad manuprāt, ir tas, ko es nesaprotu. Komisija runā, ka ir vēl kādas atsevišķas citas problēmas, bet kas tad īsti ar to domāts? Tad mums būtu jārunā par tāda dienesta izveidi, kans, kans, kontrolētu gan um, dalībvalstu kuģus, gan arī trešo valstu kuģus un darīt to regulāri. Un man tomēr būtu svarīgi dzirdēt no komisijas atbildi, kā viņi to īsti domājuši attiecībā arī uz trešām valstīm. Tālāk mums būtu jādefinē no jauna nosakot kompetento valsti. Tad šobrīd saprot, ka par visām inspekcijām atbildēs konkrētās dalībvalstis. Uh, bet vai tā īsti tas ir un kāds ir domāts? Treškārt, par izņēmumiem. Es tomēr būtu gan negribīgi raudzītos atsevišķiem izņēmumiem, kas tiek ierosināti. ja te mainās arī atsevišķie nosacījumi, um, te, tas īstenībā tas izmaina ļoti nopietni dažs arī satiksmes veidus. Labi, ir aizkavēšanās vienkārši ceļošanas grafikā, tas ir viena lieta, bet varētu būt arī daudz nopietnākas izmaiņas. Un vēl ir konkrēti cita problēma. Jā, tik mainītā osta. ja pirmšana tiek noteikts īpašs ostu nodevs. Es baidos, ka īstenībā tad, ja šāds nodevs varētu ieviest, tad varētu rasties pārslodzi atsevišķās ostās, savukārt cits tad izvēlētos ne, neizmantot vispār. Tātad es vēlētu dzirdēt papildus komentārus par šīm ostu nodevām. Un vispār šeit piedāvātais uh, dažādi veidi tiesības pasažieriem drīzāk jautājums, kāpēc mazāk, nevis vairāk, vai nu, kāds ir domāts. Bet kopā mēs atbalstām šo komisijas ierocinājumu. Paldies! Tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Boglies kungs, lūdzu. Grazie, prezidenti. Paldies. Es eh, vēlos eh, tiešām jums vēlēt eh, veiksmi šajā ļoti svarīgajā postenī, kādā esat ievēlēta, un arī pateicos iepriekšējiem priekšsēdētājiem Krāmerkungām par paveikto darbu. Ar li ļoti lielu uzmanību es uzklausīju komisijas sacīto. Es varu piekrist um, mērķiem, mērķiem, kas tad arī nosaka visu šo procesu, piekrītu arī galvenajām līnijām, jebkāda vei, un tas, ka jebkuram tiesību aktam direktīvā ir jāuzlabo pasažieru kūģu drošība. Un arī personāla drošība, tas viss ir, protams, atbalstāms. Arī piekrītu, ka ir jāizslēdz kūģi, kas ir mazāk par 24 metriem, un par transponēšanas uh, vai pārejas periodu, arī materiāliem piekrītam. Ja par citiem jautājumiem mēs noteikti vēl runāsim nākamajās sanāksmēs, bet esmu pārliecināts, ka komitejā vienosimies. Madame Jackie Foster. Jackie Foster, kundz lūdzu. Paldies, paldies. Kamsie. Mans kolēģis, kas tieši ir izsina šīs paketes trešo daļu, bet viņš nevarēja ierasties. Bet te, protams, es saprotu, ka vēl ir nepieciešami nopietni uzlabojumi, ja, un šīs diskusijas šobrīd turpinās vēl komisijā par vispāriem pasažieru tiesībām. Bet tad nedaudz vēl no ēnu referentu skatpunkta. Par uh, ostā iznotām valsts inspekcijām. Šīs ir bijušas auglīgas diskusijas, un te parādās šīs svarīgās izmaiņas. Un šobrīd ir pienācis labs risinājums. Esam sasnieguši labu risinājumu tad mēs vairs neskatām lielu problēmu. Tas arī attiektos Eiropas ekonomikas zonas um, dalībvalstīm. Tālāk par drošības noteikumiem pasažieriem. Man ir prieks redzēt, ka ņemam vērā tomēr atsevišķas izņēmumus. Tātad, ja ir 24 metri un īsāk pasažieru kuģi, tad tie netiek iekļaut šajā uh, darbības jomā. Mums ir jāsaprot, ka ir atsevišķi cits lietas, kas parādās. Laika apstākļi. Ja jums, protams, ir Austrija, ja jums ir apkārt sauzemi, tad ir pilnīgi cita lietas, bet jums ir Atlantijas okeāns vai vidusjūra, tad ir pavisam cita situācija jūsu valstī. Tā kā tur jānosaka arī izņēmumi. Tālāk, tas ir prieks dzirdēt, ka jūs ņemat vērā arī mūsu nostāju par deleģētajiem aktiem, kas tā tiek pārvērsta par īstenošanas aktiem vismaz atsevišķos punktos. Un tāpat arī, ka tiek atzīta Eiropas Savienības kompetence par Eiropas Solāru uh, konvenciju. Mums arī ir uh, īpašies uh, problēma ar viļņu garumu, um, augstumu. Tas ir atsevišķi arī regulēts direktīvā. Bet, ja mēs skatāmies arī Skotijas uh, rietumu salas, tur, kur tiek pieprasīts īpašs aprīkojums, ja, tam īstenībā nav nekāda pamatojuma kaut ko tādu pieprasīt. Galu galā skatāmies, kā arī ir jau projektēti kuģi. Viņi ir daudz attīstītāki šodien nekā tas bija sākotnēji, kad mēs sākam pie šī priekšlikuma strādāt. Tālāk, kur ir jūras ceļu sistēma. Nedomājam, ka tas obligāti būtu nepieciešams apvienotajā karalistē. Nu, tas tā uh, sākumā, bet mēs katrā ziņā vēlamies, lai šie punkti tiktu izņemti un noteikti atbrīvojumi. Tas nevar palikt neatrisināts. Tagad es ļoti rūpīgi tam sekošu arī turpmāk. Un es, kas nāko no jūrnieku uh, nācijas un valsts, man liekas, protams, ļoti svarīgi, ka mēs, protams, cīnāmies arī par jūrnieku tiesībām un ka mēs savā sadaļā arī, kur mēs arī darbojamies starptautiskā jūras lietu organizācijā, mēs neveicinām jaunus konfliktus. Un ka mēs esam vienoti vismaz savā izprantē starptautiskā līmenī. Un, kādā ziņā paldies komisijai par šodienas skaidrojumiem. Paldies, priekšsādātāji. Saka Monteiro de Aguiras kundze. Šī jūraslietu pakete ir uh, ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai. Un uh, katrā dalībvalsts ir ar savu pieredzi, bet ir vairākas lietas, kas mūs visus satrauc. piemēram, Lisabonā, kur bija, e, bija šī neveiks, negadījums ar katamarānu, kur tika ievainot 305 cilvēki. Šādas situācijas pieprasa rīcību. Un mums līdz to ir jādara viss, lai mēs to izdarītu. Tātad šie jaunie trīs priekšlikumi, es tos lasu, un pirmkārt saprotu un piekrītu, ka ir jāizveido tāds tiesiskais ietvers, ko mēs varam labi saprast. Un katrā ziņā tas ir jāveido tāds, lai to varētu arī reāli īstenot. Vēlos uzsvērt, ļoti nozīmīga ir digitalizācija. Mums ir jādzīvo līdz laikam, ja kas skar arī pasažieru reģistrus. Lai šo pasažieru reģistru varētu nosūtīt elektroniski, līdz to arī samazināt administīvo slogu. Man liekas, ir jābūt arī pārliecībai par datu pareizību. Ja notiek kāds negadījums, tad ir jārīkojas nekavējoši. Un tad ir apsveicami, ja varam attiecīgi informēt atbildīgās iestādes. Par komisijas prezentāciju es gribētu rēģēt un teikt divas lietas. Jautājums. Vai visām dalībvalstīm līdz to būs reāli šeit noteikti šī vienotais ostas pieeja? Uh, praktizē tas īsti nedarbojas praksē. Un otrs ir par automātisko identifikāciju. Vairāk kuģi tiek atbrīvoti no šīs sistēmas obligātas izmantošanas. Tad īsti kāds darbosies un kā jūs tiksit galā ar šīm nopietnām atšķirībām dalībvalsts starpā? Un tad vēl mums vajadzēs vītrot arī dažs jau uh, uh, tukšas atsauces, kur mēs runājam par RORO drošības prasībām un jāsaskaņo arī ar starptautisko likumdošanu. Un vēl par inspekcijām. Te runa par risku, uz risku bāzētu pieju, Jādams, kādēļ komisija neizmanto šādu izpēju. Nu, protams, es labprāt strādātu arī turpmāk kopā ar komisiju, un mēs varētu uzlabot šo direktīvu, lai nodrošinātu vislabāko risinājumu un nodrošinātu mūsu pilsoņu drošību. Paldies! Kistelor tālāk lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisijai par prezentāciju divas lietas. Un gribētu dzirdēt jūsu reakciju. Pirmkārt, vai jūs esat apmierināti ar īstenošanas līmeni? Jā, līdzinējo noteikumu īstenošanu, kas skar drošību. Diemžēl mēs tam pievēršam uzmanību tikai tad, ja kāds liels negadījums vai mm, iet bojā cilvēki. Savādāk, kaut kur neko daudz nedaram ar to. Un otrkārt, pašinsību ziņojumā. Pavisam nesen, kur es sagatījām, kur mēs runājam par pasažieru transportu pilnu potenciālu izmantošanu, es arī uzsveru drošību un kvalitāti, ko varam labāk uzlabot, nodrošinot kvalificētus starbiniekus. Tādēļ dalībnieku arī kvalifikācijas uzturēšana uh, ir nepieciešami uzlabojumi. Lai būtu tomēr šāda drošība. Vai jūs lūdzu varētu arī uh, nedaudz paskaidrot, uh, kā jūs to redzat, kā mēs varētu uzlabot kvalifikācijas un kvalifikāciju uzturēšanu? Mēs, Nerskundze. Man nebūtu daudz ko vairs te piebilst. Jautājums vienkārši eh, komisija Kučinskundze, vai šo prezentāciju mēs varētu saņemt arī elektroniski? Ja? Tas bija tāds labs kopsavilkums, un es gribētu, vai to arī varētu dabūt. Paldies! Droši vien, ka komisija nekas nebūs pretī, viņiem taču lielu prieku atsūtīs, vai ne? Labi, tālāk uzklausīsim kolēģi Valī. Paldies! priekšsēdētāji. Nu tad, uh, apkopot šos trīs likumdošanas priekšlikumus, es esmu strādājis ar diviem no tiem. Roro uh, kuģi un atgaitas uh, pasažieru kuģi un to droša izmantošana un kontrole. Uh, Un otrs lielais jautājums ir tieši pasažieru kuģi, kas pienāk dalību valstu ostās. Abos likumdošanas priekšlikumos te ir runa par vienkāršošanu un racionāliem risinājumiem būtu droši vien lieki uzskaitīt vispārējos apdraudējumus, migranti krīze, e, nu, šī reālās parādības pieprasa, lai mēs pārskatītu arī savus leģistīvos priekšlikumus un atjaunot savu likumdošanu un likumus. Tādēļ mums ir jāsagatavo tādi prostīvi priekšlikumi. Paldies komisijai par priekšlikumu izvirzīšanu. Es jums piekrītu, ir pienācis īstais brīdis, lai šos tekstus pārskatītu un nodrošinātu pasažieru tiesības. Tomēr te ir liela bīstamība un ir ļoti precīzi jāskatās, kādā veidā to īstenosim. Un kāds pienākums mēs nosacīsim operatoriem? Un ko nozīmē šo digitālo tehnoloģiju izmantošanu realitātē. Piemēram, par RORO kuģiem. Te nu noteikti vajadzēs izstrādāt vieno definīciju attiecībā uz pasažieriem. Uz buru kuģiem, kas ir mazāki par 24 metriem, tur arī varētu būt izņēmums. Un arī atsevišķos dalībvalstu priekšlikums vajadzētu ņemt vērā, kas skar īpatnē, īpatnības. Uh, uh, ko viņi vislabāk pārzina. Es arī reāli sazinos ar ekspertiem, un es noteikti arī ņemšu vērā viņu viedokli. Labi, paldies, kolēģi. Došu atkal vārdu komisijai. Magdāja Kapšinskas kundzei lūdzu vārds. Jā, paldies tas tiešām atspoguļo jūsu bažas un interesi, kādā veidā varam nodrošināt drošību uz jūrā. Ja šī prezentācija jums ir pieņemā, pieejama, un visi kolēģi, kas esam strādājuši, esam gatavi atbildēt jebkuru papildus tehnisko jautājumu, ja jums vēl gribētu saņemt kāds skaidrojums. Lūdzu, nekautrējieties. Pēc tam droši. Par dažiem jautājumiem. Sāksim ar mazākajiem kuģiem, tad, kas ir īsāk par 24 metriem. Ja mēs jau esam veikuši apspriešanu ar īpašniekiem, un mēs ceram, ka īstenībā šeit atsevišķos priekšlikumus un atsevišķos papildu noteikumus varētu sagatavot un izņēmums noteikt, papildus arī kā daļa no šīs paketes, bet nu, mēs negatavojam šeit kā atsevišķu uh, leģistīvo priekšlikumu. Tādēļ šeit ir tas kodeks, ko mēs neuzskatām kā likumdošanas priekšlikumu, bet kā tādu savstarpēju vienošanos. Tātad eh, vispār kuģi, kuri ir zem, īsāk par 24 metriem, netiek pakļaut nekādiem starptautiskiem standartiem. Varbūt, ka dalībvalsts standartiem, jā, bet tas tad ir jāskatās atsevišķi, eh, izstrādājot šos nesaistošos noteikumus, soft law instrumentus kaut kad vēlāk. Tālāk bija atsevišķi punkti, kur runām par inspekcijām, kas skartu arī jautājumu par īstenošanu. Nu, faktiski tā ir, jā, ka viss izšķirošais elements šajā gadījumā ir inspekcija. Inspekcijas, kas nodrošina to, ka kuģi ievēro visu drošības noteikumus un prasības. Lai šīs inspekcijas būtu efektīvas, caurskatāmas, sniegt skaidrību, arī, lai zinātu, ko tad īsti viņi pārbauda un kad. Lūk, tādēļ mēs arī šeit ierakstījām priekšlikumā atsevišķas precīzas lietas, nosakot, kāds inspekcijas, kur tiek īstenots un kas to dara. Un lai arī būtu mums papildus skaidrs, kā tas darbojas, turklāt mums taču arī jū, Eiropas jūraslietu aģentūra, kas arī regulāri veic savas inspekcijas, pārbauda Eiropas ostas, skatās, kā procedūras tiek ievērotas, un tālāk arī sagatavo uh, nepieciešamo informāciju par īstenoto inspekciju Eiropas Savienībā. Lielā vispār šī schēma, kas un ko pārbauda, kādos apstākļos, tas, protams, par sevi diezgan sarežģīti. Eh, tam varbūt es pārskrēju par daudz ātri pāri. Šo tabulā tur ir diezgan sarežģīta un smalka. Eh, kopumā pamatideja ir tāda, protams, mēs saprotam, ka līdz pats ir uh, uh, ostas kuģis un kuģis, uh, uh kuģi karoks. Tad ir jāskatās, lai būtu precīzi inspekcijas, lai šajā gadījumā arī tomēr nebūtu nekādu šaubu par drošības noteikumu ievērošanu. arī par pasažieru datiem. Kādā veidā šis single window vienotais loks um, tiek virzīts dalībvalstīs, kāds ir šis progress. Nu, nevienmēr tas īsti ir ap, uh, apmierinoši. Mēs strādājam kopā dalībvalstīm, vēlamies uzlabot šito situāciju, bet, uh, nu, kā tas izskanēja ka veidojam digitālos ietverus un sistēmas, kas uh, faktiski atbilst reālajām prasībām un kam varētu ērti piekļūt vajadzības gadījumā. Lūk, tas ir nopietns uzdevums. Mm. Mēģis nodrošināt tādu modernu darba veidu. Ja mēs runājam, viens ir automatizētā reģistrācija, otrs izmantot citu sistēmu, uh, Te nu, jautājums drīzāk ir, kā mēs izmantojam šo single window iespēju. Nu, pie tā strādājam. Tas darbs notiek. Komisija šobrīd izskata arī atsevišķās izmaiņas ziņošanas pienākumu direktīvā. Tās lietas droši vien mēs varēsim piedāvāt jau kaut kad nākošgad. Bet piekrīt jums pilnībā. Jūras transports ir jāskat varbūt šā gadījumā uh, vienoti. Un ir jāpārskat, lai nebūtu nekādas pretrunas. Tādēļ, lūk, mēs runājam arī par šo atbilstības pārbaudēm un arī ziņošanas direktīvu, ko mēs tad vēlamies ļoti precīzi saskaņot. Nu, lūk, tie, man liekas, bija tie lielākie jautājumi, kurus man uzdeva. Paldies jums visiem par tiem. Jā, mēs strādāsim ar nepacietību arī tālāk pie šiem visiem trim priekšlikumiem. Paldies. Jā, piedošana, man bija vēl viens jautājums. Lūdzu, lūdzu, jā, Tailor kungs. Jā, par apmācību, kvalifikācijām un to uzturēšanu. Kāda lūdzu būtu plāni? Jā, tiešām palaidu garām šo jautājumu. Jā, šis fitness check papildus ir jā, jautājums arī par kvalifikācijām, par kvalifikāciju arī saglabāšanu, jeb atjaunināšanu. Mēs to skatām starptautiskā kontekstā un uh, mēs iespējams piedāsim aktuālāko ietvaru. Neteiksim, ka tas būs jauns ietvars tas būtu nepareizi teikt, bet drīzāk aktuālāku versiju nākošgad. Tieši arī skatot jautājumu par sagatavošanu, kvalifikācijām, par apkalps kvalifikāciju uzturēšanu. Fosters kundze? Uj, jā, es gribētu arī uzdot jautājumu. Tātad par augstumu Man interesē tiešām, kā mēs šeit rēģējam uz to. Jūs par to neko neteicāt. Es gribētu dzirdēt eh, no jūsu komentāru. Jā, nu tiešām mēs te runājam par jautājumu, kas var skart vairākas dalībvalsts, jā. Īpaši, kas ar apnoto karalisti. Jā, ja, bet to mēs nevaram šeit iekļaut. Bet mēs esam pamanījuši jūs šo, šo punktu un katrā ziņā par to domājam. Vēl bija arī Rikē kunga divi, trīs jautājumi, manuprāt, man liekas, nebija īsti atbildes. Tātad, kāpēc notiek šie 12 pasažieri? Un arī attiecības ar dalībvalstīm un, un kas ir kaut normas, ko attiecam uz trešajām valstīm. Tikai kungs uzdev ļoti precīzi jautājums. Jā, paldies. Jā, vienkārši tātad uh, par inspekciju kārtību. Tātad līdz ko kuģis regulāri sniedz pārvadājumus starp Eiropas Savienības ostu, un neatkarīgi no tā, vai tas ir Eiropas Savienības kuģis, kas dodas uz kādu uh, ostu ārpus Eiropas Savienības, tad atkarīgi no karoga ir iespēja vainu Lūdzu, daži piemēri. Tātad kuģis ar Francijas karogu kuģos starp Merseļu un Ajačo, tad uh, ostas režīms nebūs piemērojams. Savukārt Itālijas uh, karogs tad šajā gadījumā tomēr piemēros arī ostas karoga režīmu. Ja ir e, kuģinošana arī starp ostām ārpus Eiropas Savienību, tad atkal šo ostas režīmu nevarēs piemērot. Un tad būs cita kārtība, kādā īstenot šīs inspekcijas. No otras puses, ja jums ir uh, piemēram, starp Tanģēru un Marseļu, un to kuģis ir ar Spānijas karogu vai um, Bahamas karogu, tad uzreiz ir uh, ostas uh, režīms piemērojams. Tātad ir ļoti svarīgi saprast, mm, no kuras valsts un kura, uz jebkura karoga kuģo kuģis un kuru režīmu piemēro. Par nodevām un izmaksām. Visu veidu nodevas, kas saistīts vai izmaksas, ko rada inspekcija, to sedz operatori jeb kuģi īpašnieki. Un tas jau ir iekļauts arī šajā priekšlikumā. Un tas var būt papildus tādas izmaksas, kas um, rastos, piemēram, papildus izdevumi ostai, nu, tas tomēr arī būs jāsēdz kuģi īpašniekam. Tas nekādā veidā īsti nemainās, tad līdzinā kārtība paliek spēkā. Labi, mums, protams, bija ļoti precīzi jautājumu. Es nezinu, vai mēs ļoti precīzi atbildes arī vēl saņēmām, un līdz ar to mums teiks, vajadzēs arī atgriezties pie šiem jautājumiem turpmāk. Īpaši, kur mēs izskatīsim arī jau sagatavotos trīs ziņojumu projektus, un tātad par to mēs diskutēsim 26. un 27. februārī. 27. un 28. piedošana. Un uh, tagad mēs varam pāriet pie uh, aģentūru budžeta izpildes jautājumiem attiecībā uz 2015. gadu. Kolēģi, šis ir uh, parastā kārtība, kas mums pieprasa apstiprināt 15. gada budžeta izpildu atsevišķām aģentūrām. Jums ir pieejami šie skaitļi 2 miljārdi un tā tālāk. Uh, kas tiek tērēt 2015. gadā, 1 miljārds 700 miljoni un tā tālāk, kas tiek arī izteikots uh, Eiropas uh, MEI, uh, Eiropas tātad starpsavienām uh, aģentūrā, un tas arī, kas tieši skar transportu. Tālāk, tas ir arī noteikts 707 uh, procenti, kas ir atbilstošās izmaksas eh, parastam darbām un arī attiecīgi tad pētniecības izmaksas. Un 2015. gadā mēs izmantojam jaunus instrumentus, kā piemēram Eiropas strateģiskā investīciju fonds, un mēs par to daudz cīnījāmies savā komitejā, un 73% no visiem iespējamiem līdzekļiem ir aizgājuši tieši trim valstīm, bet jūsu ceļi kas ar vienu nav pilnībā nof nofinansēti. Mēs tiešām īstenībā vēlamies mērķiecīgāk nodrošināt tieši mobilitāti, ilgspējīgu mobilitāti. Tādēļ es arī šajā ziņojumā atgādinu, ka ir jāskatās vēlreiz rūpīgi uz šīm investīcijām, lai nodrošinātu tiešām ilgspējīgas uh, transporta nozeres. Un tas arī skar katrā ziņā arī dzelzceļu. Uh, Un otrajā ziņā mēs tiešām ejam to shift to rail pārnesi uz dzelzceļu. Šajā sadaļā eh, mums nav apropriāciju maksājumi bijuši, bet 16. gadā līdz ar to mums bija iespēja nodrošināt operatīvo darbību, un tādēļ jāatzīst, ka pirmkārt ir ļoti grūti identificēt, kādi ir īsti izdevumi Eiropas transportā. Pirmkārt, tas ir mums grūti saprot, un otrkārt, to ir grūti saprast arī Eiropas iedzīvotājiem. Jo infrastruktūra, protams, finansē no dažādiem fondiem, kohēzijas, um, Eiropas strateģiskās investīciju fonda un tā tālāk. Un tādēļ mēs sagaidām no Eiropas komisijas dienestiem, ka viņi piedāvā precīzāku vizuālu atspoguļojumu budžetu, uh, kā tie līdzekļi tiek novirzīti katram transporta veidam, lai varētu arī reizē iepazīties ar eh, politisko gribu, kas tiek atspoguļot šādā finanšu piesprāvumā, piešķīrumos, lai arī runātu un atbalstītu precīzi tiešām ilgspējīgas transporta veids, īpaši dzelzceļu. Mums jānodrošina šāda caurskatāmība, lai to būtu saprotama arī Eiropas iedzīvotājiem. Un tādēļ es aicinātu komisiju izstrādāt šādu vizuālu atskaiti. Un tas ir papildus tomēr lūgums arī komisijai, pirms mēs nedzam arī savu zaļo gaismu par budžeta izpildi attiecīgajās arī uh, aģentūrās, kas skat dzelceļa aģentūru un Cezāru. Bet, kādā ziņā, es aicinātu arī jā, atbalstīt šo uh, uh, budžeta izpildi un apstiprināt to. Bet Šmits kundze vēl lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Man ir prieks paziņot, ka revīzijas palāta visām četrām aģentūrām, par ko mums jāatgatavo atzinums, arī ir norādījusi, ka grāmatvedības standarti ir ievēroti, uh, un tikai par atsevišķām aģentūrām tad daži punkti. Un tad visu pēc kāds EMSA pirmā. Faktiski tas jau ir skaidri redzams. Tad ņemot vērā arī iepriekšējo gadu pieredzi, dažāda veida revīzijas, kas ir veiktas, te ir ņemti vērā šie ieteikumi, rekomendācijas, un līdz ar to nebija vairs šajā gadā atsevišķi pārkāpumi vai nepilnības, kas būtu vēl jāuzlabo 15. gadā. Tas bija tiešām pozitīvi. Vēl papildus par atsevišķiem citiem pasākumiem. Tātad sinerģijas ar citām decentralizētām aģentūrām. Redzams, ka jā, ir šāda tendence notiek, tas arī samazina izmaksas, tas ir tiešām pozitīvi. Tātad jūras drošības aģentūras darbu mums īpaši pievēršot uzmanību arī e, no tā piesaņām, ko rada kuģi novēršanai. Tur bijusi ļoti aktīva darbība, un tāpat arī, lai nodrošinātu Eiropas saimnības tiesību un starptautisko tiesību piemērošanu, bijusi tiešām priekšzīmīga. EMSAS sadarbība arī citām Eiropas aģentūrām, īpaši bēgu krīzes jautājumā, ir sevi apliecinājusi, un tas ir pierādīts fakts. Uh, Un tādēļ mēs arī nākotnē aicinām nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai aģentūra varētu pilnībā īstenot savas funkcijas un uzdevumus. Par atsevišķajām sadaļām, kas skar darbiniekus, ir tā, 21,7% veids administratīvo darbu koordināciju MSA un 72% veids operatīvos uzdevumus. Tas tiešām jāuzsver ja mēs tiešām vēlamies, lai cilvēki reāli dara savu darbu, nevis nodarbojas ar administrīvo darbu. Un šajā gadījumā tas ir apsveicams, šī proporcija. Bet faktiski tomēr jāizsaka nožēla par to, ka samazinās e, darbinieku skaits. Jo ir tā, ka it kā samazinām budžetu, bet papildus uzliekam jaunas pienākumus un uzdevumus. Un, diemžēl, tad līdz to vakanču, jeb darba vietu samazināšanai ir negatīva ietekme uz aģentūras darbu. Par atsevišķo dalībnieku CV un uh, interešu konflikta atspoguļošo deklarāciju publiskošanu mājaslapā tas ir daļai izdarīts, bet pilnībā nav. Un aģentūrā vajadzētu tomēr paten, pacensties, lai visu locekļu uh, attiecīgi, kam tas jāizdara, deklarācijas būtu pieejams. Bet katrā ziņā es apstiprinu un arī ierosinu kolēģis apstiprināt EMSAS budžeta izpildi. Turpinām. Tālāk par ASU. Arī šeit tātad ir budžets uh, izpildes apstiprinām ieteikums. Mēs arī iznot kontroli. Tātad attiecīgi dienas iznot kontroli. Ir, kas skar gan iepirkumus, certificēšanu, uh, atsevišķos pakalpojumu sniegšanu. Visas šīs funkcijas ir īstenotas saskaņā ar prasībām un noteikumiem. Mēs redzam arī, ka šeit ir tiešām nodrošināta arī noteiktā kvota gan arī administratīviem izdevumiem un uh, vienīgais, kur ir atsevišķa kavēšanās bijušas, nu, kas tad ir arī konstatētas. Nu, EASA, protams, nodrošina milzīgu darbu, lai nodrošinātu aviācijas drošību. Tādēļ viņi vēlreiz uzsver, ka nepieciešama tiešām koordinēta brīdināšanas sistēma, īpaši konfliktu reģionos, īpaši, kas ir civilās aviācijas uzraudzību. Te nepieciešama tiešām administrēšana un personāla nodrošināšana, lai izpildu aģentūra īstenot visās funkcijas arī drošības un vidas ziņā. Un nezaudēt savu neatkarību un visu pušu pārstāvniecības raksturu. Tad arī daudzgadu finanšu plānos 16 līdz 20. gads ir uh, ies, iestrādātie priekšlikumi kas atspoguļo stratēģiju, kas skar daudz gadus plānus un arī ikgadējos plānus. Šā gadījumā 13,8% nodarbojas ar koordināciju un gandrīz 80% nodarbojas ar reāliem operatīviem izdev, uzdevumiem, kas ir tiešām ļoti pozitīva bilance un sadalījums. Tomēr es pievērsīšu arī sāpīgam jautājumam. Diemžēl jāsaka nožēla, ka par spīti centieniem 16 gadus, kas tomēr jau aģentūras strādājot, nav ar vienu izdevies noslēgt vienošanos par aģentūras atrašanās vietu. Tātad ceko decentralizācijas principam Eiropas Savienībā, ko atbalsta Eiropas parlaments, padome, komisija, Noteikti, ka tomēr katrai aģentūrai jānosaka arī skaidra atrašanās vieta, pirms aģentūra uzsāk savu darbību. Kaut kā 16 gadus tas ir iesprūdis, un nav atrisināts šis jautājums. Nu, beidzot, laiks tiešām sāk iztecēt, lai beidzot šis jautājums tiktu sakārtots. Lai arī starp valstīm varētu atrisināt šos atsevišķos sadarbības jautājumus un uh, un varētu reāli tad bez jebkādas aizceras īstenot aģentūru savu pilnībā mandātu. Un tad līdz ar to šiem visiem komentāriem aicinu apstiprināt budžeta izpildi. El, Eiropas dzelzceļa aģentūra lielos vilcienos viss tur kārtībā. Vēl pārnestie uh, līdzekļi, kas salīdzinājumā 14. gadu ir nopietni uzlabojumi, un liels prieks ir par to tieši kā. Lai gan arī jāsaka reiz arī nožēla par to, ka nav veikti uzlabojumi, kas bija noteikti revizijas palātas 13. gada rekomendācijās. Ja tikai te ir daļai īstenot šīs rekomendācijas, un tāpēc atsevišķajos arī procedūras par darbinieku pieņemšanu darbā arī vēl īstenībā nav pilnībā šīs rekomendācijas ievērotas. Arī iekšējās kontrolas rekomendācijas pilnībā nav iztenotas. Un prioritāro darbību noteikšana 15. gadam vēl ir priekšā, īpaši tātad um, darba pienākumu apraksti, menedžmenta, arī sadalījumi šīs pilnvaras tur īstenībā nav skaidrības. Šeit 21,7% nodarbojas ar mistīvēm un 75% nodarbojas ar operatīviem uh, uzdevumiem, kas arī ir apsveicams rādītājs. Bet, diemžēl, tomēr ir tā, ka tieši operatīvos uzdevumus veids mazāks darbnieks skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, lai gan nu visi jau saprot, ka tieši operatīvā daļa ir tik ļoti svarīga un ka šīs kā tiek samazināts darbinieku skaits šajā sadaļā, tas, diemžēl, ir ar skumjām jāsacinām. Īpaši, kas arī skar vispār dzelzceļa situāciju pret tiem citiem transporta veidiem, nu, ir tā, ka šīs izmaiņas un noteiktā iekļaušanās tirgu nediskriminējuša attieksme jānodrošina, uh, un nepieciešamā līdzekļi publisko sliežu ceļu pārvaldīšanai tomēr būtu jātara efektīvāk. Tāpat būtu jāuzteic um, Eiropas dzelzceļa sistēmas um, ECSMS īstenotie projekti, uh, un arī aģentūras jaunās institīvas īstenot jaunas procedūras, lai dalībvalstis un iesaistītās puses iesaistī, tiktu iesaistīts arī 16. gada darba programmā. Tas tiešām apsveicami. Un arī iesaistīt plašāku ETMS dalībnieku skaitu, veidojot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, ir tiešām bijis veiksmīgs solis. Tā kā programma ir tiešā veidā saistīta ar dalību valsts nacionālām programmām, nu tad ir eh, arī, protams, nemitīgais uzdevums samazināt barjeras starp dalību valstīm, un šī aģentūra daudz ir darījusi lietas labā, kas ir apsveicami. Un kopumā mēs redzam šo situāciju ļoti pozitīvi, eh, un arī līdz to arī apstiprināt budžeta izpildi. Un visbeidzot, Cezāra. Nu, ja skatāmies Cezar 1 un Cezar 2020, tur ir divās daļās šis budžets sadalīts, jo 15. gads bija tieši šis pārējais gads ar Cezar 1 un Cezar 22. Tādēļ vēlos tikai norādīt, ka šī daudzgadu plānā Cezar 2020 īsti neatbilst A22 noteikumiem. Un līdz ar tad ir jāskatās, kā mēs to nākotnē varētu saskaņot ar visiem noteikumiem, kas ir vērsti 20. gadu. Tāpēc jāizsaka nožēla, ka Eurocontrol Cezāra 22 netika parakstīts šis kopējais nolīgums, un līdz to daudzgad finanšu plānā īsti tas neatspoguļojas, un tas jālas atsevišķajās piezīmēs. noteiktajā. Mm, tas, kas bija plānots 585 miljonu apjomā, tiešām nav īstenots. Un tāpat arī stratēģija cīņišana, cīņa pret krāpšniecību, nu tā bija apsveicama iniciatīva. Un arī jaunā programma 52 plus nu, tā vēl ir jāpapildina. Tālāk par sadalījumu. 54% nodarbojas operatīviem uzdevumiem un vairāk nekā 40% administīviem uzdevumiem. Un tas nozīmē, ka nepieciešami uzlabojumi šā aģentūrā. Tāpat arī Sezā projekta pētnieciskā sadaļa pieprasa vēl papildus uzmanību, jo tas ir tiešām nopietnas uzdevums Eiropas gaistāpai. Un tomēr kopumā es aicinātu apstiprināt budžeta izpildi. Merci, Madame Schmidt. Je vais donner la... Paldies. Tagad ānu referentiem vārds. Delīkungs. Paldies pavisam īsi. Vispirms pateicos jums par šo uh, teksta projektu. Uzskatu, ka šis ir labs pamats dokumentam SKITP. Ēnu referents. Tad arī ieviesīšu, zinām, līdzsvaru, lai būtu lielāks akcents uz šo shift to rail. Uh, bet ir arī nepieciešams jālīdzsvars un jāņem vērā ekonomiskie un arī vīdes aspekti. Paldies! Paldies jums, Slutovska kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Šī ir pirmā reize, kad es izsakos kopš esat pārņēmis komitejas vadību, vēlos arī apsveikt jūs ar ievēlēšanu. Es arī pateicos Krāmera kungam par paveikto darbu līdz šim. Tagad par budžeta izpildi. Es pateicos Šmitas kundzei par atzinumu. Tad tiešām ir eh, novērojams ļoti skaidrs progress visās jomās. Mēs redzam, ka labu darbu ir paveikus, paveicis, eh, paveikus arī revīziju palāta. Cevišķi ņemot vērā jauno aģentūru, jaunās atbildības. Tad, eh, jā, varu piekrist. Uh, Šmītas kundzei man nekas vairs nav sakams. Paldies! Nu, ko tagad došu vārdu komisijā, lai tā varētu atbildēt? Nu, tad lūdzu, Kermiseks kundze, ja pareizi izrunājas uzvārdu, komisija, nu jā, lūdzu. Jūs varētu atkārtot? Kādu Oh. C'est okay, will, um... Kazmičeks kundze, labi. Es sākšu ar jautājumiem, kas ir saistīti ar decentralizētajām aģentūrām. Es spēlēju, tās ir spēlējuši svarīgu lomu, tieši runājot par transporta politikas īstenošanu. <coughs> Tāpat laikā šīs aģentūras ir autonomas savā administrācijā. Uh, Un, protams, kā tādējādi tas uh, ir, uh, ir visai sarežģīti, īpaši jau mazajām aģentūrām. Jāteic, kā menedžmenta konsolidācija arī ir uh, piefiksēta. Mēs, kā komisija, arī tieši tā uz to raugāmies. Tad uh, ir arī revīzijas palātas uh, ieteikums. Uh, izvērtējums ir apmierino, ļoti apmierinošs. Viņa teiks uzlabot aģentūru eh, menedžmentu un gribu te norādīt, ka Eiropas dzelzceļa aģentūra ir veiksmīgi izdarnojusi rekomendācijas par darbā pieņemšanu, par rekrutēšanu. Tas ir, tā ir bija problēma. Uh, problēma kopš 2013. gada, un man tagad prieks um, apliecināt, ka šī problēma ir ļoti uh, veiksmīgi atrisināta. Uzskatām, ka šī ir laba zīme. Par cilvēku resursu samazināšanos. Tas ir aktuāls jautājums katrai aģentūrai. Tagad mēs esam piecu gadu perioda beigās kur starp institucionālais darba grupas par centralizētajām aģentūrām vienā, vienojās par to, ka tiks samazināt par vienu procentu darba vietas katrā centralizētajā aģentūrā un vēl plus viens procents, kas tiks uh, atvēlēts šim uh, centram pūl, lai varētu atbildēt uz jaunajām prioritātēm. Man prieks norādīt, ka ERA un EMSA uh, ir guvušas labumu no šiem resursiem, pat ja tām vajadzēja atteikties 5, samazināt par 5% uh, darba vietas 5 gadu laikā, tomēr daži no uh, šiem amatiem ir atgūti. Jo īpaši, kas attiecas uz jauniem uzdevumiem un grūtībām, uh, kas ir saistīts ar darba apjomu, EMSA arī vēl saņems papildus darba vietas jo tagad tā spēlē svarīgu lomu Eiropas krāsta apsardzē. Komisija piedāvāja atvēlēt visus uh, darba vietas, uh, ko EMSA ir pieprasījusi, un šis uh, pieprasījums tiešām ir saprātīgs. Tas nav pārāk liels. Sarunu laikā esam arī nedaudz samazinājuši vēl šo darba vietu skaitu, un līdz ar to uzskatām, ka tas ir jāatzīst un jāatbalsta. Tad ir arī jāmin, ka šī ir, šis ir otrais gads jaunai daudzgadu pieejai programmēšanas jomā visām aģentūrām. Arī tas nav mazsvarīgi. Tagad ir būs ne tikai īgadējs uh, uh, plānošanas uh, termiņš katru gadu, ko vēlas sasniegt aģentūras, bet tagad ir tāda vairāku gadu proju uh, perspektīva līdz 20. gadam. Dzelzceļa aģentūru, ERA. ERA arī saņems vēl papildus cilvēku resursus jaunajiem uzdevumiem, kas ir paredzēti 4. dzelzceļa pakotnē, kas ir pieņemta pagājušā gada beigās par viens pieturs aģentūru un certifikāciju. Aģentūra tagad gatavojas, ir labi sagatavojusies jau šim uzdevumam. Uh, Tagad mēs domājam, kāda resursi īsti būs nepieciešami šai aģentūrai līdz 18. gadam, kā mēs to visu varam izlīdzsvarot aģentūras vajadzības un tad no otras puses arī tās darba vietas, kas ir paredzēts budžetā. Bet jā, mēs komisijā pievēršam milzīgu uzmanību arī šai sadarbspējai. spējai Tad arī indikātori par to, cik daudz administratīvā personāla nepieciešams aģentūrām. Mēs te strādāsim ar aģentūrām, lai to visu uh, analizētu, pat ja situācija nav slikta. Sesar ir um, uh, uzņēmums un ar aģentūrām tam nav īsti saistība. Ir uzdevumi, kas ir saistīti tieši ar grantu pārvaldību, tur ir operatīvi un finansiāli uzdevumi. Līdz ar to arī te šīs kapitāla uzņēmumi ir jāvērtē pēc citiem kritērijiem nekā centralizētās aģentūras. Tālāk. Mēs arī pilnībā varam atbalstīt uh, to, cik svarīgs ir interešu konflikta deklarācijas jautājums. Un esam daudz jau strādājuši pie tā. Ir tātad šī dabiskā rotācija, bet tā vēl simtprocentīgi nav nodrošināta par EFSI priekšsēdētājiem. Mēs uh, sniegsim jums vēlākā stadijā papildus informāciju par šo pēc sanāksmes. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole. Paldies. Šmits kundze, vai ir kas papildināms? Un tad noslēgsim sanāksmi. Ja, ich glaube, es ist eh schon alles Mögliche gesagt worden. Jā, nu viss jau ir pateikts. Nākamgad Mēs eh, turpināsim diskusijas, un tad es ceru, ka jautājumi par personālu un par aģent, centralizēto aģentūru atrašanās vietu jau šie jautājumi tiks atrisināti. Jā, nu, tas ir ļoti svarīgs jautājums, uz ko gan jūs neuzstājāt, bet es uzstāju. Proti, ka transporta budžetam ir jābūt pieejamam visiem, gan deputātiem, gan pilsoņiem ja mēs nezinām. Ir jāpadomā par kādu rīku, kas ļauj tad arī m, mm, saprast cilvēkiem, kāda nauda, kur tiek investēta, šai informācijai ir jābūt pieejamai visiem un vēlētos šajās diskusijās ar jums iesaistīties. Ir jāinformē cilvēki. Bet ja nav informācijas, tad eh, nevar informēt, un tad notiek dezinformācija. Kolēģi, beigsim rīta sanāksmes daļu. Gribu tikai norādīt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš par 2015. Eh, gadā budžetu un budžeta izpildi 2. februāris pulkstens 2 pēcpusdienā. Tiksimies pulkstens trijos. Paldies par uzmanību. Esmu spēru savus pirmos soļus uh, priekšsēdes kurpēs. Paldies un labais gribu.